Uh, good morning. Uh... Labrīt, dāmas un kungi. Labrīt tulkiem, uz kuriem mēs paļausimies šodien uzklausīšanas laikā. Katrā gadījumā man uz viņiem jāpaļaujas, lai klātsošie varētu mani saprast. Mani sauc Maikls Kašmans, es esmu sākotnējs referents Eh, jautājumā par regulu numuru 1049-2001, kurā runa ir par tiesībām piekļūt Eiropas Savienības dokumentiem. Es esmu arī parlamenta referents par šīs regulas aktualizēšanu. Es runāšu ļoti īsi, jo šodien galvenais mums ir uzklausīt viesus, aicinātos ekspertus un klausīties viņu viedokli par šīs regulas nozīmi un tās aktualizēšanas jēgu. Es gribētu šo uzklausīšanu nedaudz eh, tādā kontekstā ievirzītu. Un uh, skatīšu šo jautājumu ar parlamentu ģenerālsekretāru Klausu Vēlu. Iespējams, jums būs interesanti dzirdēt, ka bija mēģinājumi aizliegt šo uzklausīšanu šorīt, tik izmantot aizbildināšanās. Eh, it kā mēs nesot ievērojuši noteikums par to, cik agri ir jāpiesaka šī uzklausīšana. Šis jautājums tika iekļauts eh, darba kārtībā, plenārsēdes darba kārtībā, it kā bez debatēm tam vajadzētu notikt. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi satraucoši, ka augstākajā parlamenta līmenī notiek šādas eh, tendences. Tās, tie ir mēģinājumi neļaut sabiedrībai piekļūt dokumentiem. Es negribu iesākt pārāk provokatīvi un tādēļ došu tūdaļ vārdu Anelī Jatenmākī kundzei, kas ir AFCO referenta, tātad no Konstitucionālo lietu komitejas un kas arī nodarbojas ar šī jautājuma izskatīšanu. Paldies! Mīļie draugi! Man ir liels prieks organizēt šo semināru ar labiem kolēģiem, ar Maiklu Kašmanu un Heidi Hautalu. Mēs visi esam centušies panākt to, lai Eiropas Savienība būtu caurskatāmāk. Šis darbs ir vilcies diezgan ilgi. Reizēm mums ir veicies labāk, reizēm sliktāk. Es domāju, mēs visi šeit klātesošie zinām, cik grūti ir kaut ko tādu panākt. Šī semināra iesākumā es gribētu uzdot jautājumu, kādēļ caurskatāmība ir tik svarīga? Kāpēc ir būtiski piekļūt dokumentiem? Reizēm mēs aizmirstam šos pamatjautājumus. Tas nepieciešams tādēļ, lai varētu nodrošināt pilsoniskās sabiedrības piedalīšanos procesos. Tā ir demokrātijas būtība. Ja mēs nezinām pietiekami daudz par kaut ko, tad mēs nevaram piedalīties diskusijās un nevaram izmantot mūsu demokrātijas paņēmienus, demokrātiskās iespējas, piemēram, balsot. Otrakārt piekļuvu dokumentiem nepieciešama tādēļ, lai uzlabotu pārvaldību. Manuprāt, šie ir divi pamat iemesli, kāpēc ir nepieciešams piekļūt Eiropas Savienības dokumentiem. Man ļoti žēl, bet man jāsaka, ka tas direktīvas priekšlikums, ko komisija mums piedāvā, attālinās pilsoņus no Eiropas Savienības. Vai mēs to vēlamies? Nē. Un tādēļ mums ir mm, jāstrādā visiem kopā, jāmēģina iegūt vairāk informācijas lai varētu uzlabot piekļuvi dokumentiem. Es gribētu ierosināt grozīt šo direktīvu, direktīvas priekšlikumu, kā to piedāvā komisija. Taču mums ir jāmaina arī mūsu attieksme un domāšana. Nepietiks ar to, ka mēs šo būtisko direktīvu grozīsim un nemainīsim attieksmi. Attieksmi ir visgrūtāk mainīt. Tam ir vajadzīgs laiks. Un reizēm tas vispār nav iespējams. Taču, ja mēs vēlamies, lai Eiropas Savienībā būtu demokrātiski iekārta, tad mums ir nepieciešama patiesa caurskatāmība, jo šīs divas lietas savā starpā ir cieši saistītas. Es gribētu aicināt padomi dot savu ieguldījumu caurskatāmībā. Mums ir jāstiprina demokrātija, caurskatāmība un laba pārvaldība. Vēl gribētu teikt, ka esmu ļoti gandarīta, ka šeit ir ieradušies pārstāvi no nevalstiskām organizācijām. Esmu pārliecināta, ka caurskatāmības, atvērtības un dokumentu piekļuvis uh, jautājumos. Mums ir nepieciešams atbalsts īpaši no NVO, tāpat arī no žurnālistu organizācijām un arī no atsevišķiem žurnālistiem, kas strādā individuāli. Tāpēc ir svarīgi mums visiem strādāt kopā, mēģināt rast jaunus veidus, kā uzlabot piekļuvu dokumentiem. Sveicu jūs visus šorīt. Paldies, Anneli. Tagad es aicināšu trešo deputātu Haidī Hautalu, eh, lai viņa sāk ievadvārdus un arī uzsāk šo pirmo eh, sesiju. Labrīt! Tieši tā kā Annelī teica, arī es gribētu teikt, ka pilsoniskās sabiedrības pilnīga iesaiste Eiropas Savienībā ir ļoti svarīga. Tā vienmēr ir bijis ļoti svarīga. Es atceros laiku, kad mēs organizējām uzklausīšanu 99. gada pavasarī. Uzklausīšana notika šajā parlamentā, un tad mēs redzējām, ka administrācija, Eiropas komisija nebija gatavs uh, pieņemt domu, ka pilsoņiem būs tiesības piedalīties lēmumu pieņemšanā. Uh, lai pilsoņi varētu piedalīties pilnvērtīgi lēmumu pieņemšanā, tad viņiem ir nepieciešams tiesības piekļūt dokumentiem. Kā mēs atklājām šo dīvaino attieksmi, bija neformāli, neformāls paziņojums no komisijas puses. Kopā ar Toņiju Barņēm mēs lasījām, ka šajā paziņojumā tieši tā arī teikts, ka ir nepieciešams izvairīties no tādām situācijām, kad pilsoņi varētu iejaukties lēmumu pieņemšanā. Gadiem ilgi man šis teikums ir palicis prātā es vienmēr domāju par to, kā mums vajadzētu iet tālāk. Mēs visi trīs deputāti, kas organizējam šo uzklausīšanu, esam ļoti gandarīti par to, ka jūs varējāt ierasties uz uzklausīšanu. Mums ir jāaiziet no tā strupceļa, kurā esam bijuši pēdējos pāris gadus. Un es esmu ļoti priecīga dot vārdu pirmiem runātājiem Nikiforos Diamondurusam, kas ir Eiropas ombuds. Viņam ir lieliski panākumi pilsoņu participatīvajos jautājumos. Viņš zina, kā te, kāda ir situācija Eiropas Savienībā. Es aicināšu viņu kā vienu no lielākajiem ekspertiem izteikties pašu pirmo. Un vēl gribētu jūs brīdināt, ka priekšsādātāji mēģinās ieviest ļoti stingru disciplīnu šajā uzklausīšanā un būsim ļoti nežēlīgi pret visiem, kas pārkāps viņiem atvēlēto runāšanas laiku. Lūdzu, Ombudkungs. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es saprotu, ka jūs būsiet eh, nepiekāpīga un nežēlīga, bet, nu, nesmu jūs iepazinis tieši kā tādu personu, bet eh, labi. Dāmas un kungi, pirms uh, uzsākt savu uzrunu, es vēlējos jau pašā sākumā pateikt, ka kā Eiropas ombuds un arī kā indivīds, kā privāta persona, Pilnībā varu eh, parakstīties zem visa, ko teica Jātēna Makī kundze, it sevišķi, ja mēs runājam par uh, pārmaiņām mūsu mentalitātē, par uh, domāšanas paradog, paradigmu maiņu. Un, protams, es domāju, ka tādā veidā arī pilsoņi varētu labāk baudīt savas tiesības, proti viņiem tiktu garantēta piekļuva informācijai. Vēlējos pateikties Lībe komitejai un it sevišķi trim referentiem - Hautals kundzei, Jātien Maki kundzei un Kašmanu kungam par to, ka tika organizēta uzklausīšana par tik būtisku jautājumu. Es uzskatu, ka to vajadzēja darīt jau sen un e, šis ir ļoti aktuāls temats. Man uh, lūdza šodien runāt par to, ko mēs varam mācīties no tieši manas gūtās e, pieredzes. Es domāju, ka mēs varam gūt tieši galvenās mācības un tās ir piecas pēc skaita. Uh, Pirmām kārtām eh, tikai daži pilsoņi zina, ka Lisabonas līguma stāšanās spēkā eh, garantē viņam plašāku piekļuvu Eiropas Savienības institūciju, eh, aģentūru, iestāžu dokumentiem. Un es vēlējos pateikt, ka arī daudzas ES e aģentūras un institūcijas pat pilnībā neapzinās šo faktu. Tālāk savā uzrunā vienkārši minēšu vārdu institūcijas, lai um, nepārsniegt sev atvēlēto laiku. Ko mēs varam darīt, kā cīnīties šo, pret šo problēmu? Es domāju, ka vajag nošķirt eh, šeit tādus saturiskus jautājumus, eh, kas radās pirms trim gadiem, kad komisija piedāvāja pārskatīt 1049 direktīvu. Kad 15. februārī tikos ar eh, komisāru kolēģi, es ieteicu, lai tiktu izstrādāts ierobežots priekšlikums skaits runājot par direktīvas pārskatīšanu, ņemot vērā, ka um, pilsonības pilsoņiem būs vairāk tiesību piekļuvu dokumentiem, tad, kad stāsies spēkā Lisabonas līgums. Un komisija ir piedāvājusi priekšlikums, lai varētu pārskatīt direktīvu. Es eh, ceru, ka šīs pārmaiņas varēs pieņemt ātri un pietiekam gludi, lai eh, pilsoņi savus privileģijas varētu baudīt pēc iespējas ātrāk. Otrām kārtām, tad, kad es eh, izskatīju pilsoņu sūdzības, es neredzēju nevienu gadījumu, kad uh, Eh, publiskās vai privātās intereses, kas ir minēts regulas 4. pantā, netikt pietiekam aizstāvēts. Tieši pretēji, Tad, kad es uh, uzskatīju, ka dokumentu atklāšana vai publiskošana varētu nodarīt kaitējumu, uh, uz šiem dokumentiem attiecās viens vai pat vairāki izņēmumi. Līdz ar to es nedomāju, ka vajadzētu paplašināt jau pastāvošos izņēmumus. Trešām kārtām. Uh, Eh, arī eh, tā ir spilgta mācība, ko guvu no sūdzībām. Eh, Daudzi pilsoņi sūdzējās par to, ka komisija kavē, kavējas sūdzību izskatīšanā. Bieži vien komisija visu noveļ uz dalību valstīm, uz, sakot, ka tās atbildes nesniedz pietiekam ātri. Saskaņā ar judikatūru ir jābūt tādam patiesam dialogam starp komisiju un dalību valstīm. Es neuzskatu, ka šis dialogs novestu pie tik ilgas kavēšanās, kas rada vilšanos mūsu pilsoņiem. Viņiem ir tiesības piekļūt dokumentiem saskaņā ar līgumu un pamatiesību hartu. Es ceru, komisija piekritīs tam, ka. Uh, nedrīkst šo pamatiesību hartu paņemt kā ķīlnieku un uh, nepiešķirt pilsoņiem viņa tiesības. Ceturtām kārtām institūcijas joprojām nav pietiekami labi risinājušas resursu problēmu, proti cik daudz resursu ir nepieciešams, lai cilvēki patiešām efektīvi varētu piekļaut, piekļūt dokumentiem. Saskaņā ar regulu 1049, ja sākotnējā prasība tiek noraidīta, vai arī, ja institūcija neatbild, eh, jūs varat iesniegt vēl vienu tādu apstiprinošo prasību. Un arī, ja tā tiek noraidīta, vai ja jūs nesaņemat atbildi, jūs varat griezties tiesā vai arī pie ombida viena no uh, labas administrācijas ķīlām ir uh, samazināt to, uh, prasību skaitu, kad pilsonim ir jāiesniedz šī papildus prasība vai apstiprinošā prasība. Tādēļ ir jāparūpējas, lai personāls būtu pietiekami labi apmācīts un varētu šīs prasības apstrādāt pietiekami ātri un korekti. Es domāju, ka uh, laba pārvaldība novest pie tā, ka uh, tiktu ieviests mazāk prasību. Tādēļ eh, sākumā ir jāpublisko lielāks dokumentu skaits, lai eh, pilsoņi tiem varētu piekļūt, kad vien viņi to vēlas. Tā ir viena no pamatiesībām, un katrai institūcijai ir eh, jābūt vairākiem darbiniekiem, kas sniegtu informāciju pilsoņiem, ja viņi to vēlēsies. Un, protams, visas prasības ir jāizskata pietiekami ātri, un, eh, ja tiek sniegts atteikums, tam ir jābūt pamatotam un paskaidrotam. Šiem uh, informācijas darbiniekiem ir jāparūpējas par proaktīvu darbību un par to, lai dokumenti tiktu publiskot pēc iespējas savlaicīgāk. Protams, ir jādomā arī par izglītojošo lomu. Ir jāpaskaidro nevien uh, likumdošanas normas, bet arī tas, uh, kādi labumi būs no caurskatāmas darbības. Tādēļ es nosodu Eiropas datu uzrauga dokumentu, kas tika publiskots 24. martā, kur tika runāts par datu aizsardzību, ņemot vērā Bavārijas lāgara lietu. Šajā jaunajā eh, dokumentā uzraugs raksta, ka eh, institūciju eh, pieejai ir jābūt proaktīvai. Tas nozīmē, ka eh, apstrādājot datus, eh, ir iespējams uh, Eh, publiskot šos datus sabiedrībā. Un, ja šie dati tiek apstrādāti, tiem ir jābūt pēc iespējas caurskatāmiem. Protams, ja mēs runājam par eh, sarežģītiem gadījumiem, kā Bavārijas lāgera gadījumā, kad institūcijas nevar dokumentus pietiekami ātri atklāt, eh, ir jāsniedz atļauja un tādā veidā varētu samazināt šādu piņķerīgu gadījumu skaitu. Es pilnībā piekrītu uzrauga nostādnēm. Eh, ņemot vērā eh, to pieredzi, ko esmu gūs izskatot pilsoņu sūdzības, un tas ir piektais punkts, ko es vēlējos uzsvērt. Tas man eh, norāda, ka institūcijām ir jābūt proaktīvām, nevien apstrādājot personas datus, bet arī rūpējoties par to interešu aizstāvību, kas ir atrunāts regulas 1049. 4. pantā. Es esmu pārliecināts, ka komisijai ir jābūt proaktīvai un ir jāgarantē, ka trešās puses, e, tajā skaitā arī dalībvalstis, saprot, ka šī piekļuva dokumentiem ir uh, galvenais postulāts. Un, ja trešā puse piedāvā kādu dokumentu komisijai, tai ir e, jāņem vērā visi izņēmumi, kas ir norādīti 4. pantā un ir jāpamoto, kādēļ šādi izņēmumi būtu jāievēro tajā brīdī, kad dokuments tiek nosūtīts komisijai. Komisijai, protams, ir uzmanīgi jānovēro, lai visas normas uh, tiktu garantētas, un, uh, ja tas nenotiek, tad ir iespējams uzsākāt darbību, lai par to parūpētos. Protams, mums ir jāparūpējas par uh, pilsoņu pamatiesību ievērošanu, lai viņi var piekļūt gan dokumentiem, gan arī baudīt uh, labu pārvaldību, tās nestos augļus. Uh, Es e, vēlos, lai e, regula 1049 tiktu grozīta, proti, lai tajā tiktu norādīti konkrēti termiņi, cik ilgā laikā ir jāatbild uz prasībām, un lai prasības tiktu izskatīts efektīvāk. Es domāju, ka nevajag gaidīt uz šo regulu. Institūcijas, it sevišķi jau komisija, var sākt rīkoties jau tagad, lai varētu īstenot šīs pamatiesības piekļūt dokumentiem daudz efektīvāk. E, šos darbinieks, kas sniegtu informāciju, varētu pieņem darbā jau šajā gadā, lai varētu parūpēties par ātru un efektīvu atbildu uz pilsoņu prasībām un varētu garantēt caurskatāmības līmeni. Paldies! Mēs paldies, saka priekšādātāji. Paldies Nikiforus kungam. Esmu pārliecināta, ka mēs visi ļoti labi apzināmies, ka tiešām nav nepieciešams gaidīt jaunu tiesību aktu, lai sāktu rīkoties. Tagad došu vārdu Anīzai Bertjē, kas pārstāv uzņēmumu Client Earth. Viņi pārstāv pilsonisko sabiedrību ar šo savu organizāciju, un viņi ir sastopušies ar ļoti praktiski raksturu problēmām, cenšoties piekļūt informācijai. Un mēs vēlamies uzklausīt to, kādā veidā tas notiek. Uh, Anīs, lūdzu, jums vārds. Desmit minūtes, paldies! Pirmām kārtām gribu pateikties jums par šīs uzklausīšanas organizēšanu un par to, ka līdz ar to varam padalīties ar Eiropas parlamenta deputātiem mūsu pieredzē. Tāpat informēt arī komisiju par, to, par tām problēmām, ar ko sastopamies tajā brīdī, kad lūdzam piekļuvi dokumentiem, dokumentiem, kas pieder Eiropas institūcijām. Pirmām kārtām var jums pastāstīt, ka klienta ērsis bez, vids, eh, bez, bezpējas vidas eh, tiesību organizācija un kā NVO, mums, protams, ir jāizsaka pieprasījums, lai piekļūtu dokumentiem. Un Eiropas iestāžu vidū ir tāds manāms tāds vispārējais uzvedības eh, veids, tā ieradums piemēram, viņi nedod, nepiešķir dokumentus, eh, kam teorētiski vajadzētu būt publiski pieejamiem. Nu, vienalga, vai tie būtu tematiski vai funkcionāli dokumenti, un tā visa rezultātā eh, regulas, regula par piekļuvu dokumentiem netiek atbilstīgi īstenot, tiek pārkāpta Orhusas konvencija un netiek nodrošināta arī atbilstība EKT precedentu tiesībām. Tātad tā uzskatām par problēmu. Pirmām kārtām galvenā problēma, ar ko sastopamies, ir tas, ka regula 1049 pat par sevi jau neatbilst Orhusas konvencijai. Orhusas konvencija ir starptautiska konvencija par piekļuvi informācijai, m, mm, sabiedrības līdzdarbību lēmumu pieņemšanas procesā piekļuvu tiesiskumam, vidas aizsardzības jomā. Eiropas Savienība šo eh, konvenciju ratificēja 2005. gadā, un tā visa rezultātā šī konvencija ir saistoša visām Eiropas iestādēm, aģentūrām un struktūrām. Tā visa rezultāta turklāt arī Orhus konvencija stāv pār sekundāriem tiesību aktiem, respektīvi arī šai regulē par piekļuvi dokumentiem. Un tomēr, tomēr atsevišķi no, atsevišķi no izņēmumiem, kas e, nodrošināti 4. pantā, Orhus e, konvencijā netiek pieļauti. Orhus konvencijā, piemēram, netiek ļauts eh, ne, liekt piekļūt dokumentiem, kas runā par ekonomisko politiku valstī. Tas turklāt neļauj arī. Uh, liek dokuments tajā gadījumā, ka tiek runāts par ekonomisku raksturu saistītām uh, sankcijām un tam līdzīgi. Un tāpēc visi Eiropas iestāžu lēmumi uh, aizturēt dokumentus pamatojoties uz, četru, uz ceturto pantu ir nelegāli. Un tomēr visas Eiropas iestādes un aģentūras, pie kurām esam vērsušies ar, ar pieprasījumu sniegt informāciju un dokumentus, savus, uh, savu atteikumu vienmēr ir pamatojuši ar izņēmumiem, kas paredzēti 4. pantā. Nu, tas vienkārši ir nelikumīgi. Tā rezultātā mēs esam vērsušies tiesā, mums ir trīs tiesas prāvas, kas uzsāks pret komisiju, un par vienu no šīm prāvām es sīkāk runāšu vēlāk. Šī pārskatītā versija varētu dot mums iespēju regulējumu saskaņot ar Orhusas konvenciju, jo pašreizējā situācija tā nevar turpināties. Šī regula šobrīd ir pretlikumīga. Un tāpēc Eiropas Savienībai vajadzētu beidzot nodrošināt atbilstību Orhusas konvencijai. Pirms mēneša Orhusas eh, konvencijas komiteja konstatēja, ka, ja, ta, ja tiesas jurisprudence nemainās attiecībā uz NVO nostāju eh, tiesas priekšā vidas jautājumos, tad Eiropas Savienība ir jānodrošina šīs konvencijas tiesiskuma principi. Es domāju, ka tā tiešām ir ļoti būtiska eh, atbilstības trūkuma problēma Eiropas Savienībai attiecībā uz Orkūzes konvenciju, un tas tieši saistīts ar piekļuvu eh, dokumentiem, un lūk, pārstrādātajā versijā šo problēmu varētu novērst. Otrs punkts, ko gribēju teikt, piekrīt tam, ko teica ombuds nu pat. Lielākoties tajās atbildēs, ko saņemam no Eiropas iestādēm, netiek nodrošināta arī pašai regulai, atbilstība arī pašai regulai. Pirmkārtām laika termiņi, kas paredzēta regulā. Komisija pavisam sistemātiski pieprasa laika pagarinājums, termiņu pagarinājums, pat tajos gadījumos, kad šāda veida pagarinājumu pilnīgi ne, nevar ne ar ko pamatot. Respektīvi, pat ja pieprasījums nav sa īpaši sarežģīts vai pārāk apjomīgs. Turklāt sastopamies ar problēmu, ka reizēm viņi no vienkārši vispār neatbild uz, uz šiem apstiprinājušiem pieprasījumiem, un tieši tāpēc mēs vēršamies tiesā. Tā visa rezultātā mēs nevaram piekļūt dokumentiem, nevaram to darīt savlaicīgi, un tā rezultātā mēs nevaram piedalīties arī patiesi šai lēmumu pieņemšanas procesā un nevaram līdz ar to ietekmēt tos lēmumus, kas tiek pieņemti, vai pat nevaram tos spēt saprast, nevaram saprast, kas īsti notiek, kādi ir šie jautājumi, kāda ir pašreizējā situācija. Un tas pilnīgi noteikti rada mums nopietnas bažas. Tā visa rezultātā, tieši kā ombuds jau teica, e, ir gan komisija, gan Eiropas aģentūras nenodrošina ne, ne atbilstību arī prasībai aktīvi izplatīt informāciju. Ir informācija, kam būtu jābūt publiski pieejamai, un ne tikai pēc pieprasījuma. Nu, piemēram, pētījumi par to, kādā veidā dalību valsts transponē direkt, vidas direktīvas, eh, komisijas rīcības plāni, plāni par to, kā komisija grasās tiesību aktus vidas jomā īstenot, kāda, piemēram, ir zinātniskie pētījumi par biodegvielas ietekmu uz klimatu pārmaiņam. Šāda veida informācijai jābūt aktīvi, jātop aktīvi izplatītai un nevis jābūt pieejamai tikai pēc pieprasījuma, bet pat pēc pieprasījuma reizēm šī informācija nav pieejama. Un tieši tāpēc mēs atkal arī arī sūdzam komisiju tiesā. Trešais punkts, ko gribēju minēt, ir šāds. L ļoti liela daļa atbilžu, ko mēs saņemam, neatbilst precedenta tiesībām EKT. Pat tajos gadījumos, kad ir lēmumi, ko EKT e ir pieņēmusi, mēs nevaram uz, tie, nevaram uz tiem paļauties. Mums vajadzētu NVO un sabi pilsoniskai sabiedrībai paļauties uz tiem, lai piekļūtu dokumentiem, bet Eiropas iestādes šos lēmumus neievērā. Un tā visa rezultātā mums atkal no jauna ir jāvēršas tiesā, lai tiesa atkal no jauna vēlreiz apstiprina pieņemt savus lēmumus. Nu, piemēram, piemērs ir mūsu tiesas prāva pret padomi. Mēs pieprasījām piekļuvi juridiskajiem atzinumam no juridiskā dienesta padomē par to, vai parlamenta grozījums ir pieļaujams attiecībā uz komisijas e, priekšlikumu tieši par šo konkrēto regulu. Un tas e, sas, sasaucās ar Turko lietu. Jo dokumentiem, kas pieņemti šāda veida juridiskā procedūrā, tiem jābūt publiski pieņemam. Padomu šo prasību inform, in, ignorēja. Uh, tiesa noteica, ka ir jāveic īpaši testi un zinām kriteriji, kas iestādēm jāizpilda, izvērtējot eh, to, vai dokuments ir nodēnos publiskai pieeja vai ne, bet iestādes pārsvarā šīs prasības ignorē, tās neveic īpašu izvērtējumu attiecībā uz katru dokumentu, kur, um, uz kur piekļuva tiek pieprasīta. Viņi tikai vēlas pārliecināties par atbilstību 4. pānta um, izņēmumiem. Nu, lūk, atkal jau Eiropas iestādes neievēro, neievēro tiesas lēmumus, un šajā pārstrādātajā variantā jau atkal arī šo problēmu varētu novērst. Uh, tā, lai šī regula varētu atbilstēt arī tiesas, pret, tiesas pieņemtajām lietām, tātad precedentu tiesībām. Jo galu galā mums taču vajadzētu paļauties uz tiesu lēmumiem, un iestādes nedrīkstētu šīs precedenta tiesības pilnībā ignorēt. Un noslēgumā Mēs domājam, ka šī pārskatītā versija varētu pilnīgi noteikti dot mums iestēju panākt tātad regulas atbilstību Orhus konvencijai, Eiropas Savienības precedenta tiesībām. Uh, un turklāt tā varētu pārliecināties, ka regula tiek labāk un atbilstīgāk īstenot Eiropas iestādēs. Tas būtu tāds ļoti labs sākums, jo labāks īstenošana pilnīgi noteikti ir tikpat svarīga, cik eh, pats pār, pašas pārstrādātās versijas kvalitāte. Tā katrā ziņā nedrīkst ierobežot piekļuvas tiesības, tās nedrīkst padarīt mazākas. Paldies! Thank you. Lielas paldies! Paldies, Anna Isai! Ar jūsu uzstāšanos mēs sākām to cilvēku uzstāšanās, kas ir savās profesionālās gaitās izmēģinājuši šo te iespēju iegūt informāciju, iesniegt lietas tiesā, un ar ombudu palīdzību mēs esam palīdzējuši pavērt plašāk šīs informācijas durvis. Mēs ceram, ka ar jauno likumdošanu šīs durvis pavērsies vēl vairāk, un cilvēkiem nevajadzēs vairs tērēt laiku un naudu, um, lai no, nonāktu pie patiesības izkarot to. Labi, ka ombuds šodien ir ieradies par brīvu pie mums. Un tagad nākamais runātājs Ārne Königs, kas ir Eiropas žurnālistu federācijas priekšsēdētājs, viņš ir no Zviedrijas. Un viņš runās par uh, savu profesionālo pieredzi informācijas izmantošanā, kāda ir, trūku, kāda ir trūkuma piekļuvē informācija. Lūdzu, Arne. Paldies! Lielas paldies, ka uzaicinājāt mani uz šo uzklausīšanu. Uh, Diemžēl es e, nerunāšu tieši par to tēmu, kas ir noteikti darba kārtībā, e, kā mana tēma. Es gribētu paplašināt to nedaudz. Es esmu ļoti priecīgs, ka mēs šeit runājam par attieksmes maiņu, kā Anneli ievadrunā jau to teica. Es gribētu runāt par atklātību un par informācijas brīvību vispārīgos terminos. Eiropas žurnālistu federācija ir liela organizācija, mums ir pārstāvi no 30 Eiropas valstīm, uh, un mūsu dalībnieki ir apmēram 250 tūkstoši žurnālisti. Mēs izplatām informāciju, taču informācijas rezerves kļūst aizvien mazākas un mazākas. Žurnālistiem, protams, ir ārkārtīgi svarīga piekļuva dokumentiem, tāpat kā citiem pilsoņiem. Uh, bet es gribētu to skatīt plašākā kontekstā. Un mēs saskaramies ar problēmām. Pirms, pēc dažiem mēnešiem būs pagājuši desmit gadi kopš 11. septembra notikumiem. Uh, ASV teroristu uzbrukumiem sekoja pretterorismu likumdošanas pieņemšana daudzās valstīs. Reikjavīkā Eiropa padomu 2009. gadā pieņēma tā saukto Reikjavīks deklarāciju, kurā ir ļoti skaidri pateikts, ka e, rezolūcijas parakstītāji uzskata un deklarācijas parakstītāji uzskata, ka ir nepieciešams e, darīt veidot tādu likumdošanu, kas paver brīvas durvis informācijas pieguvē. Pretterorismu likumdošana ir jāpārskat saskaņā ar šo rekomendāciju, un dalībvalstu likumdošana ir jāpārskat katru gadu, lai mēs iegūtu patiesu runas brīvību un žurnālistu brīvību. Cik es zinu, neviena valsts Eiropas padome un arī neviena Eiropas Savienības valsts vēl nav uzsākuši šo procesu, par kuru runā Reikjaviks deklarācija tā vietā Eiropas Savienības dalību valstīs notiek datu aizturēšana, datoru un telefonu komunikācija, uzraudzīšana. Šie visi pasākumi žurnālistiem padara ļoti sarežģītu uzdevumu, varbūt pat neiespējamu eh, šo te savu avotu aizstāvēšanu eh, un neatklāšanu. Kli, klimats plašsaziņas līdzekļos ir tiešām sarežģīts. Ir britu piemērs, kad fotogrāfi vairs nedrīkst publicēt fotogrāfijas par to, kā ir notikušas demonstrācijas. Turcijā šobrīd gandrīz 70 žurnālisti atrodas cietumā tikai tādēļ, ka viņi ir veikuši savu darbu. Vakar es tikos ar Turcijas žurnālistu savienības priekšsādātāju Erkanu Ipecki, un viņš teica, ka žurnālistus ir pārņēmušas bailes. Daudz no viņiem saņem draudus pa telefonu, pa ēpastu. E Es domāju, ka piekļuvi dokumentiem ir jāizskata ņemot vērā šo kontekstu. Šobrīd žurnālistiem ir mazāk brīvības rīcībai, mazāk atvērtības un ir tādi ievietējie un starptautisko noteikumu, kas vēl vairāk ierobežo viņu situāciju. Viens no piemēriem ir Ungārijas mēdī likums, kur Eiropas parlaments um, mūsuprāt uzstājās ļoti labi un izteicās ļoti stingri un ļoti kritiski par šo likumu. Mēs redzam, ka kvalitātes krītas informācijas avotos, tam ir dažādi iemesli. Mm, ir komerciālie iemesli, tāpat arī e, slikti attīstīt plašsaziņas līdzekļi, tiem nav sabiedrības aizstāvības, arī ir mēdīja koncentrācija pārāk liela, un e, valdības nesaprot, ka žurnālistika ir sabiedrības labums un būtisks ierocis ceļā uz demokrātiskiem procesiem. Nesenie noteikumi Eiropas Savienībā par dokumentu publiskošanu visumā ir skatām pozitīvi. Mm, mēs esam redzējuši arī dažas tiesas prāvas, kas ir noveduši pie pozitīviem spriedumiem. Diemžēl daži no spriedumiem ir bijuši negatīvi. 2008. gadā zviedru žurnālists Stefans Dalfols mēģināja piekļūt dokumentiem Eh, par mēdīju subsīdijām, bet nesaņēma šos dokumentus un iesniedz lietu tiesā. Šīs, šī tiesas prāva bija interesanta, bet, manuprāt, biedējoša. Eh, arguments, ko tiesa izmantoja, kāpēc dokumenti netika doti, bija tāda, ka šī, šis jautājums sabiedrību neinteresē. Un tas notika laikā, kad Zviedrijas sabiedrība ļoti aktīvi debatēja par to, vai tiešām viņiem ir vajadzīgs vairāk nekā viena rīta avīze lielajā pilsētā. Šim Zviedru žurnālistam eh, komisija atbildēja uz pieprasījumu ar vēstuli, ka ir lielas problēmas ar dokumentu izsniegšanu. Tūlīt viņam ir jāgaida, jāgaida vairāk nekā 15 dienas uz dokumentu saņemšanu. Žurnālistiem, kas dzīvo digitālajā laikmetā, 15 dienas ir kā vesela mūžība. Mums ir jāseko informācijai ik sekundi, un tādēļ 15 dienas jau tāpat ir ļoti garš laiks, un ja tas vēl tiek pagarināts, tas nav, padara mūsu darbību neiespējamu. Ja mēs runājam par subsīdijām zemniekiem, pagājuši gadu tiek, tika pieņemts lēmums, ka miljoniem eiro no nodokļu maksātāju naudas tiek izmaksāti zemniekiem, zemnieku organizācijām, taču informāciju par to nevar izlasīt nekur internetā informācija par Zviedrijas subsīdiju saņēmējiem ir atrodama Zviedrijā, nevis parastās mājas lapās, bet gan e, ņemot vērā Zviedrijas informācijas noteikums. Nodokļu maksātājiem taču ir tiesības uzzināt, kā viņu līdzekļi tiek izmantot. Priekšlikums pārskatīt šo regulu un saskaņot to ar Lisabonas līgumu, iekļaujot visas Eiropas iestādes šajos pienākumos sniegt informāciju, būs solis uz priekšu. Es domāju, ka ir nepieciešams regula attiecināt arī uz dalību valstu iestādēm. Uh, Eh, šiem jauniem noteikumiem nevajadzētu būt sarežģītākiem, nevajadzētu arī pārāk daudz dokumentu kategoriju ieviest. Un nedrīkst nekādā gadījumā kavēt tos panākumus, kas panākti ir līdz šim. Eh, varbūt es esmu viens no retajiem cilvēkiem, bet ceru tomēr, ka nē, ka es gribētu teikt tā, jūs šeit parlamentā, kad runāsiet par šo direktīvas pārskatīšanu, ņemiet vērā to kontekstu, ko es aprakstīju. Ņemiet vērā arī tādus atgadījumus, kā atgadījumi ar Wikileaks vai Brussels Leaks. Ja jūs domāsiet, ka sistēmu atvērtība sagādā tikai riskus, tad jums nebūs taisnība. Tad pastāvēs vēl lielāki riski tam, ka mūsu sabiedrība būs noslēgta. Paldies par uzmanību! Yes, thank you, Mr. Ke Paldies, Königkungam. Paldies, ka jūs uh, lūdzāt mums neaizmirst tādu plašāku kopainu, runājot arī par valsts drošību un nacionālu drošību, jo tā ir kļuvusi par lielu problēmu, nevien runājot par inf piekļuvi informācijai, bet arī runājot par žurnālistu brīvību un citu individu brīvību. Un arī citām organizācijām tagad ir grūtāk pilnībā baudīt uh, izteiksmes brīvību. Tagad došu vārdu Tonijam Banienam, kurš varētu kaut ko pastāstīt par Brāsēls līgas. viņš uh, varēs pastāstīt, kādas ir iespējas piekļūt ļoti lielam dokumentu kopumam, neskatoties uz to, ja pastāv dažādi likumdošanas ierobežojumi. Tonī, došu uh, tev vārdu, un viņš pārstāv Steitvāču lūdzu. Uh, uh. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šodien es varētu runāt par to, kā Lisabonizācija piedāvā iespēju atvērt Eiropas Savienību. Tad, kad sākumā tika runāts par piekļuvi uh, dokumentiem 1993. gadā, bija tikai divi izņēmumi, un tie uh, bija 4.1 un 4.2 punkti pašreizējā regulā. Tad, kad sākās diskusijas pēc Amsterdams līguma, tika piedāvāta trešā kategorija. To piedāvāja komisija, atbalstīja padome un tir, e, tika domāts par to, kā labāk strādāt ar institūcijām. Komisija teica, ka vajadzētu iz, izvairīties no iejaukšanās politisko lēmumu pieņemšanā un uh, vajadzētu izvairīties no pārpratumiem. Ja tiek runāts par iejaukšanos lēmumu pieņemšanā, uh, tika norādīts, ka dokumenti ir jātur tālu no sabiedrības acīm un tādēļ tika ieviest konkrēti pasākumi. Īstenībā uh, eh, 4.3 tika minēts, uh, ka ir iespējams atteikt piekļūt dokumentiem, ja tas varētu kaut kādā veidā uh, iejaukties vai traucēt lēmumu pieņemšanas procesu. Un, protams, jāņem vērā arī arī to, um, ka padome un komisija papildus dažādiem vispārīgiem izņēmumiem ieviesa vēl trešo izņēmumu, kas attiecas uz lēmumu pieņemšanas procesu. Eh, atcerēsimies 2009. gada eh, notikumus. 25% no prasībām tika atteiktas un 35% eh, bija nezinām iemeslu dēļ. Galvenokārt komisija savos atteikumos balstījās uz 4. panta 3. punktu. Līdz ar to, ja pilsoņi un pilsoniskā sabiedrība vēlējās uzzināt, kas tad notiek, par ko tiek pieņemt lēmumi, kādi likumi tiek plānoti. Viņiem informācija par to netika sniegta. Tad, kad tie, kas likumdevēji, tie dokumenti, ko viņas apspriež, ir jāpublisko. Tā ir normāla demokrātijas iezīme. Ko tas nozīmē? Tad, ja, piemēram, tie, kas Eiropas parlamenta deputāti komitejās, visi dokumenti, kas tiek apspriest komitejās, tiek publiskoti. Ja komisijas priež par likumdošanas darbiem, arī tad šie dokumenti ir jāpublicē, bet tā tas nenotiek. Tad, kad trilogos tiekas padome un parlaments, arī visi dokumenti ir jāpublisko, bet tas nenotiek. Lūdzu, atminieties, jūsu komiteja 2004. no 2004. līdz 2009. gadam ļoti daudz dokumenti tika apskatīti noteikti slepenās sanāksmēs, kad īstenībā sabiedrība nezināja, kas notiek. Un, ja mēs vēlamies, lai vārds demokrātija būtu jēgpilns, eh, cilvēki ir jāinformē, un informēta pilsoniskā sabiedrība var labāk piedalīties debatēs un paust savu viedokli. Komisija savā priekšlikumā grozīt šo regulu, lisabonizēt to, atkal vēlas šeit iemānīt atpakaļ eh, pantu 4.3. Un ko tas nozīmēs? Eh, Tātad regula tiks paplašināta un pilsoņi pilsoņiem it kā vajadzētu nodrošināt labāk piekļuvu institūciju dokumentiem. Bet punktā 4.5 ir minēts, ja tiek apspriest likumdošanas akti, tad parlamentai un padomei vajadzētu publicēt tos dokumentus, kas ir eh, saskaņā ar likumdošanas aktiem, kas attiec uz likumdošanas aktiem. Un punktā 11.1 tiek pieprasīts, lai institūcijas un pilsoņu pārstāvju organizācijas Eh, varētu organizēt debates pilnīgi visās jomās. Bet eh, par ko tad mēs eh, varam būt informēti, ja mēs īsti nezinām, kas notiek, par ko mēs varam runāt, ja mēs nezinām, kas notiek. Tālāk runājot par darba dokumentiem. Īstenībā Amsterdams līgumā jau bija norādīta piekļuva dokumentiem, bet Lisabonas līgumā nekas nav runāts par informācijas aizsardzību. Tātad kāda ir vienkāršā argumentācija? Īstenībā punkts 4.3 tam vairs nav pamatojuma līgumos. Lisabons līgumā ir noteikts, ka dokumenti, kas saistīti ar likumdošanas procedūru, ir jāpublicē tajā brīdī, kad tie tiek apspriesti, kad tie rodas, nevis tajā brīdī, kad tie stājas spēkā. Un, ja mēs runājam par Eiropas parlamenta rezolūcijām, kas tika pieņemtas 2010. gada martā un maijā, tur arī par to tika runāts. Un tas ir vienkārši liels teātris, ja par to tiek runāts, bet regulā tas reāli netiek ievērots. Mums ir jārunā par eh, demokrātijas pamatiesībām. Atcerēsimies, kas notika 1999. gadā. Sodemenkungs teica, ka padomes un komisijas eh, telpās sēdošie dinozauri vēlas pagriezt pulksteni uz atpakaļ. Eh, ja, tad, kad perso, pilsoniskā sabiedrība e, iepazinās ar 2001. gada regulu, mēs sapratām, ka tur ir atrunāta tikai pusi no mūsu tiesībām, bet mēs vēlamies vairāk. Mēs mums ir tiesības uzzināt, par ko tiek diskutēts. Un Lisabons līgums mums šāds iespējas piedāvā, piedāvā mums atgriezties pie demokrātiskiem pamatprincipiem. Un es ceru, ka arī Eiropas parlaments mums pazīmēs, palīdzēs. Un mums atkal šie dinozauri ir jāiet. Jā, ievēd atpakaļ krātiņā. Paldies! Liels paldies, saka priekšādātāji! Es domāju, ka ļoti pareizi bija šeit atminēties arī Sodermanu kungu paveikto. Viņš tiešām bija lielisks ombuds, kas ļoti milzīgu akcentu lika tieši uz tie, pilsoņu tiesībām saņemt informāciju. Jā, ko tad Lisabona tiešām pieprasa? Tas ir tas jautājums. Nu, tas ir, lūk, šis 4.3 lielā, visbiežāk piemērotais izņēmums, faktiski ir pretrunā ar visu šo garu, kur, kas paredz, ka pilsoņi līdzdarbojas politiskajā dzīvē. Tagad turpināsim un gribu lūgt Īvu Stainicu izteikties. Viņš runās par to, kā veidot vienotu institucionālu telpu un kopēju valodu attiecībos piekļuvi informācijai. Viņš ir C direktorāta transformēšanas mērķa e, direktors publikācija birojā. Stainīts kungs, jums vārds uz desmit minūtēm. Paldies priekšādātāji. Iesākumā gribu pateikties jums visiem par iespēju diezgan strauji atspoguļot to darbu, ko esam veikuši un ko šobrīd īstenojam, lai uzlabotu piekļuvi tiesību aktiem. Sākšu ar atvainošanos, jo domāju, ka man, eh, mana prezentācija varētu būt tāda ļoti tehniska un sausa. Mūsu misija ir nodrošināt pilsoņiem eh, vienkārši pārskatām pieeja tiesību aktiem, lo, to jūs jau redzat, tieši tā kā šeit esmu to arī aprakstījis. Tas ir mandāts, ko mums piešķīra Eiropas iestādes Iesākumā likšu jums klāt to, e, to, kas redzams lietotājiem, tātad šo acīm redzamo pusi. Nu, pirmām kārtām vēlamies izveidot vienotus piekļuvs punktu, tāpat arī vienotu juridisku portālu. Nu, ļaujiet man jums sniegt pavisam ātri tādu priekšstatu, kas jums nebūtu jāredz šajā, nu, visu šīs IT sistēmas, kas stāv aiz visu šī portāla un sistēmām, kas cerams e, padara mm, lietotāju saskarni viegli lietojumu Turklāt arī indeksēšanu nevajadzētu redzēt standartizāciju. Tie savukārt tomēr ir būtiski priekšnosacījumi, lai varētu gūt pavisam reālu piekļuvi informācijai. Un tāpat gribu pieminēt arī tādas ļoti tālējošas aplikācijas, piemēram, zināšana pārvaldība, semantiskais tīkls un publisko datu atkārtot izmantošana. Un tas, protams, viss nozīmē, ka iedzīvotājiem ir pārskatām un viegli pieeja tiesību aktiem. Nu, ļaujiet tagad atsaukties Bernāru Bonžonu, kas ir eh, arotbiedrīs pārstāvs Francijā. Viņš rakstīja 2004. gadā, un es viņu citēšu, lai visi autori un publicētāji eh, ievēro kopējos standartus, kas saistīta ar juridiskā satura atsaucu un kas nāktu par labi visiem juridisko datubāžu lietotājiem. Septiņus gadus pēc šī viņa izteikuma esam nonākuši pie vienas kopējas institucionālas telpas, bet mums nav šī vienotā kopējā valoda. Bet mūsu galvenais mērķis ir iedzīvotājiem nodrošināt pārskatām un vieglu piekļuvu tiesi, tiesību aktiem. Tas nenozīmē, tikai padarīt eh, iespējumu piekļūt dokumentiem. Nē, tas nozīmē, ka dokumenti. Eh, tas nozīmē arī, ka šie dokumenti ir mm, jāiekļauj attiecīgā procedurālā juridiskā kontekstā. Un to mēs grasamies nodrošināt, eh, piedāvājot pilnu piekļuvi dokumentiem, kur būtu piekļuvi ne tikai juridiskiem, bet arī citiem dokumentiem. Nu, vienkāršākiem vārdiem runājot. Mums ir nepieciešama ļoti tāla izstrāda attiecībā uz standartizāciju IT sistēmu jomā. Un, ticiet vai nē, tas prasīs ļoti daudz darba. Standartizācija nozīmē to, ka datum, datum procesu modelēšanu un uh, kodu izmantošanu, jo šeit viss aprakstošiem datiem ir arī tekstuāls, uh, tekstuāla forma un atsevišķas to, tabulas ar tekstu ir arī pieejams. Un tas ir tas, ko minam, kad runājam par kopēju valodu. Nu, tā tad šī, viena, šī vienotais piekļuvs punkts. Nu, tā tam vajadzētu izskatīties. Nu, protams, tas varbūt jums jau šķitīs nedaudz pazīstami dažiem no jums. Uh, Jo, lūk, tāds būs šis lauciņš, kur var ievadīt jebko, ko jūs vēlaties, un tad attiecīgi meklēt visas domēnas, visu saturu, visu, kas ir mūsu repozitorijos. Protams, šo meklēšanu var arī ierobežot, nosakot zināmus atlases kritērijus. Lai tālāk vēl padarīt sīkāku šo meklēšanas modeli, mēs esam ieviesuši atsevišķas nianses lūk kreisajā eh, ekrāna pusē, nu, kur pie piedāvāts, cik daudz meklē, meklēto vārdu ir atrasts, cik, kādi ir dokumentu tipi un tā tālāk. Un mēs ceram, ka šādā veidā piedāvājot aprakstošu papildus informāciju divos vai trijos soļos, uh, Eh, lietotājs var nonākt pie tā dokumenta, kas tam vajadzīgs, un pie būtiska rezultātu saraksta. Turklāt, ja lietotājs ir tāds zinošs un protošs, ja viņš pazīst visu juridiskā portāla nianses un detaļas, mums būs sagatavots arī jaunais Eurleks kur būs ātrās meklēšanas funkcionalitāte, bet tā tomēr jau būs daudz Eh, rafinētāka, smalkāka un daudz vienkāršāka meklējuma būs šī informācija. Kā jau teicu, Ņemot vērā jūsu apspriežamo dokumentu, ar šo portālu parīdzi, palīdzību būs iespējams redzēt visu juridisko procesu, kas chronoloģiski tiks attiecīgi likts arī priekšā, kā noticis darbs pie konkrētiem dokumentiem un ar to saistīto informāciju. Nu, tik daudz, kas redzams lietotājiem, un lūk, šādas schēmas ir redzams, kas slēpjas aiz šīs ārējās saskarnes, aiz šī vienotā kontaktpunkta, aiz visām šīm domēnēm. Lūk, šādi tiek sniegs pakalpojums, šāda ir visa šī schēma un struktūra. Un tātad visi šie aprakstošie metadati pilnīgi noteikti ir svarīgi un lielākā daļa ir zem šī kopējā satura repor, repozitorija un kopējiem metadatiem. Kas ārkārtīgi svarīgi, šie divi zaļie un zeltenie punktiņi, kas ir uh, labajā pusē, tā tad rekord un Eirovok projekti. Tie ir divi projekti. Rekord projekts ir projekts, kur tiek strādāts pie deta, metadatu reģistrācijas uzlabošanas. Tur tiek runāts par visiem standartizētajiem metadatiem, un Eirovok ir šis otrs projekts, kas ir faktiski daudz valodu tezaurs, tātad skaidrojošā vārnīca. Nu, šajā īsajā laikā, ko esat man atvēlējuši, varu sniegt tikai tādu mm, ļoti aptuvenus priekšstatu. Lūk, šādi notiek datu modelēšana. Es nezinu, vai jūs varat saskatīt sīkāk tāds poguļoto tekstu, bet faktiski te ir procedūra, ko definē virkne metadatu kopumu. Pēc tam ir notikumi viens vai vairāk, tātad kas faktiski ir, nu, dokumenti izstrādātie dokumenti, notiekošie dokumenti, tālāk ir izteicieni e, un manifestācijas, lai to ilustrētu, parādu, kā notiek darbs pie dokumenta, lūk, ir šie izteicieni, jebkurās oficiālajās valodās, tad lūk, ir. Un, un šī izteikuma parādīšanās, manifestēšanās ir likt PDF failā vai Word failā. Uh, Bet, nu, protams, ka drukātā formā neviens no šiem dokumentiem nav pieejams mūsu repozitorijos. Lai piedāvātu jums piemēru par situāciju, kādā esam šobrīd, ļaujiet man jūs pastāstīt. Kā piemēru? Kādi tad ir parlamenta kodi? Šobrīd ir četri, četri kodi, kas tiek izmantoti dažādos kontekstos bet kam tik un tā vajadzētu meklētāji novest pie tā paša dokumentu kopuma. Esam nolēmuši izmantot tikai vienu kodu, tā visa rezultātā EP, nosakot attiecīgas lietošanas nosacījumus un piedāvājot attiecīgu kontekstu, ko tad reprezentē šie konkrētie burti. Un tas notiktu tad visās, visās 23 valodu versijās, lai standartizētu metadatus jādara vēl milzu darbs. Lūk, redzat tabulu, ko esam ar dzeltenu atzīmēts. Tas, kas ir jau padarīts, kas ir aizpildīts, un rozā krāsu iekrāsot tās jomas, kur vēl notiek darbs. Šeit mēs sadarbojamies ar visām iestādēm. Mums ir arī pārvaldības struktūra, kas šeit ilustrēta. Jā, jums droši vien taisnība. Atbild runātājs uz priekšstādātais komentāru. Nu, te jūs redzat, eh, par, cik ļoti daudz ir šie aprakstošie metadati, cik ļoti grūti savākt. Nu, pār, pārlekšu pāri Eurovoku un nonākšu pie kopsavilkuma, lai varētu pārskatām un viegli piekļūt informācijai un juridiskai informācijai tīpaši ir nepieciešami kvalitatīvi metadati. Un kvalitāte nozīmē gan precizitāti, tātad attiecībā uz metadatu vērtību, e, un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgas visa veida bibliogrāfiskās un juridiskās indeksācijas. Tas, protams, ir milžīgi, milzīgi, milzīgs. milzīgs e, um, darbs, un otrām kārtām ir konsekventi jāpiemēro standarti metadatu prezentācijai, nodošanai un uzglabāšanai. Kā rezultātā šādi standarti ir jāpieņem, jāapstiprina. Nu, tā sauktajos metadata, metadatu reģistra projektos. Uh, Tā rezultātā būs ļoti vienkārši sazināties un atkal atkārtot izmantot dokumentus, atbilstīgi precīzi interpretēt metadatus, tā varam izvairīties no jebkāda veida pārpratumiem un arī ietaupīt laiku meklējot dokumentus. Tā rezultātā varam ir svarīga arī metadatu standartizācija tā, lai E, un tas būs, no, tie būs noslēguma vārdi, tātad nepieciešama metadatu standartizācija, kas ļaus vieglāk piekļūt saturam, kas nāk no ļoti daudziem avotiem, un tas būs iespējams lietotājiem no viena piekļuvs punkta, jeb viena konkrēta portāla. Es atvainojos, ja esmu runājis tā nedaudz ātri, paldies par jūsu uzmanību, jums ir vajadzīga tālāka informācija, pilnīgi noteikti esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Lies paldies Tēnic kungam. Thank you. I, I think uh, what you are trying to put together is certain. Manuprāt, tas, ko jūs mēģināt darīt, līdzinās mūsu sapnim par ideālo situāciju, kad pilsoņiem būs viegla piekļuva e, informācijai. Varbūt jums vajadzētu patērētāju tādu kā žūriju izveidot, kas testētu jūsu izgudrotās sistēmas. Tagad mums ir paredzēts 10-15 minūtes īsiem jautājumiem, komentāriem un atbildēm. Gribētu aicināt šīs dienas klātesošos, arī Eiropas parlamenta deputātus un aicināt tos viesus uzdot jautājumus un komentēt situāciju. Morvai kundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, liels paldies organizatoriem par šo ārkārtīgi aizraujošo tematu un uzdevumu. Es esmu cilvēktiesību juristi Ungārijā, esmu pie politiskām grupām nepiedaroša Eiropas parlamenta deputāte. Es domāju, ka mēs runājam par pamatjautājumiem, par Eiropas Savienības pašiem pamatjautājumiem, tāpēc man ir ļoti žēl, ka šeit zālē nav klāt pārāk daudz deputātu. Šīs dienas diskusijas man atgādināja manu tēvu pāris mēnešus pēc komunismu sabrukšanas Ungārijā. Mans tēvs teica tā. Tas tiešām ir briesmīgi, kas notika televīzijā tikko kā paziņoja, ka publiskie dokumenti tiek turēti slepenībā. Val, ievēlētā valdība 30 gadus tur slepenībā šos dokumentus. Tagad es saprotu, ka nekādas pamata pārmaiņas šajā sistēmā nav. Mēs šeit runājam par divām pilnīgi atšķirīgām izpratnēm par demokrātiju. Patiesā demokrātiskā sistēmā, manuprāt, visa vara, kas piedara valdībai, uh, nāk tieši vai netieši no tautas. Un tautai ir tiesības kontrolēt un uzraudzīt to, ko valdība dara viņu vārdā. Diktatūrās vai pusdiktatūrās viss ir otrādi. Valdībai ir visa vāra. Mazai elitei, mazai elites saujiņai ir liela vara. <clears throat> un pilsoņi tikai dod nedaudz kaut kādu varu. Tas ir valdība dod nedaudz kaut kādu varu tikai pilsoņiem. Uh, Um, tās ir fundamentāls atšķirības, un šodien mums jārunā par šiem demokrātijas pamatprincipiem. Eiropas pilsonei ir jāsaprot, ka viņai ir kontroli par Eiropas Savienības iestādēm, jo visa vara, kas piedara Eiropas iestādēm, nāk no pilsoņiem, no šiem te vēlētājiem. Uh, Es, man šī tēma ir tuvu sirdī, es atvainojos, ka es tik gar par to runāju, bet tā man tiešām ļoti svarīga. Es gribētu uzdot jautājumu kolēģim juristam, vai jūs izmantosiet Eiropas cilvēktiesību tiesu sistēmu vai izmantosiet uh, tiesu Strasbūrā. Tagad uh, E, priekšsēdētāji pārtrauc runātāju un saka, ka ir arī citi, kas grib izteikties. Vai ir vēl kādi Eiropas parlamenta deputāti, kas grib komentēt vai uzdot e, dzir, jautājums par dzirdēto? Varbūt ir kādi eksperti, kas piedalīsies otrajā runraundā. Nikiforus Diamanduros, lūdzu. Jā, paldies. Man ir pavisam īsts komentārs par šo te Stainīts kungu prezentāciju, kas bija ļoti vērtīga. Uh, Manuprāt, tas, ko viņš mums mēģināja paskaidrot, tiešām ir ļoti svarīgi. Tas patiešām ir tāds kā īsts skaidrojums par to, kas mums ir vajadzīgs. Es gribētu tādu draudzīgu ieteikumu pateikt. Jums ir nepieciešams veids, kā šos ļoti sausos datus pārvērst tādā uh, lietotājiem draudzīgākā formātā, lai vienkārši cilvēki varētu saprast, par ko ir runa. Es zinu no sava darba, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi piekļūt informācijai, protams, taču Daudz kas atkarīgs arī no tā, kā iestādes pasniedz informāciju. Protams, pēc dabas jūsu piedāvātie fakti ir ļoti sausi, kā jau jūs teicāt, un tehniski. Uh, Eh, es entuziastiski atbalstu visu to, ko jūs darāt. Es ceru, ka jūs radīsiet arī pievilcīgāku veidu, kā atspoguļot savu darbību. Paldies, Ule Brauers, lūdzu. Uh, all, to... Paldies. Pirmkārt, gribētu izteikt jums uh, lielus komplimentus par to, ka jūs uh, organizējat šo uzklausīšanu par caurskatāmības jautājumiem. Man ir jautājums, ko gribu uzdot Eiropas ombūdam un arī dažiem citiem prezidijā, kuri ir iesaistīti regulas 1049 pārskatīšanā. Jautājums tāds kā mēs varam izvairīties no datu pārmērīgas klasifikācijas vai dokumentu um, klasifikācijas kā slepeni dokumenti. Bieži vien gluži nepamatoti e, dokumenti tiek reģistrēti kā ierobežotas izpaušanas dokumenti, vai proti, ka to pieejamība ir ierobežota. Ideāla situācija būtu tāda, ka nav jāiet tiesā un jāpieprasa kaut kādu dokumentu, kas nav piedāvāti jau sākotnēji domāju, ka šai atklātībai ir jābūt tādai jau kā a priori atklātībai. Paldies, Ule! Manuprāt, tas ir tiešām viens no pamatjautājumiem šajās debatēs. Šajās debatēs es ceru, ka būs vairāk nekā viena īsa atbildu šo jautājumu. Varbūt sāksim ar ombudu, pēc tam atbildēs Maikls Kašmans un pēc tam. Uh, Tonijs Buņjans, un es gribēšu arī aicināt eh, Anaisu atbildēt uz Ungāru jurists jautājumu. Lūdzu, Diemanduras kungs. Paldies! Došu jums daļai atbildu attiecībā uz ombudu. Protams, ka man nav nekādas teikšanas par to, kā dokumenti tiek klasificēti. Tas ir iestāžu lēmums. Es tieku iesaistīts tad, ja tiek nepareizi šie noteikumi izmantoti. No otras puses jāsaka, ka ombuds statūti 2008. gadā ar parlamentu palīdzību tika grozīti. Un tagad, pateicoties tam, man ir piekļuva visu veidu datiem un dokumentiem neskatoties uz to, kā tie tiek klasificēti kā slepeni vai daļēji slepeni. Man ir tikai tāds ierobežojums, ka man ir jāvienojas ar uh, attiecīgo iestādi par noteikumiem, uz kādiem man būs šī piekļuva dokumentiem. Vienreiz tas jau tika pārbaudīts Zviedrijas prezidentūras laikā, un es uh, ļoti augstu vērtēju Zviedrijas prezidentūras attieksmi. Padome toreiz mani, e, man ieteica e, iesākt ar to, ka es izskatu tos dokumentus, kuriem ir mazākā slepenības pakāpe e, bet tas bija labs iesākums. Es domāju, ka ombudam ir iespēja iekļūt, piekļūt arī pavisam slepeniem dokumentiem vajadzības gadījumā. Man gan nav teikšanas par to, kā tieši šī slepenības pakāpe tiek noteikta. Uh, Paldies, Maikla Lūdzu. Paldies, Hedī. Pirmkārt, es gribētu pateikties Morvais kundzei par to, ka viņa tik aizrautīgi izturs pret informācijas un informācijas piekļuvas jautājumiem. Es jums piekrītu, tas tiešām stiprina demokrātiju. Protams, Eiropas Savienībā ir tādas valsts, kurās ir bijušas diktatūras, līdz ar to mums ir patiesa demokrātijas noliekšanas pieredze šeit tas, kā mēs tiekam galā ar pārmērīgos datu slepenošanu, ir izstrādāt kopīgus noteikumus, kas ir saistoši visām iestādēm, institūcijām un struktūrām. Šie noteikumi tiek publicēti, un tad, pateicoties tam, var apšaubīt uh, šo te klasifikāciju un slepenības kategorijas tad, ja tās ir pārmērīgi stingras un ir pretrunā ar regulu 1049. Paldies, Maikl, Tonī, lūdzu. Man ir tikai divi komentāri. Pirmkārt, es domāju, ka ir vēl kāds cits līmenis daļēja pieeja. Daļēja pieeja, nu, to, tā ir ierēģiņu rokās. Tālāk, es domāju, ka lielāka problēma ir ar tiem dokumentiem, kas tiešām ir daļēji publicējami. Tad, ja ir Mēs vēlamies šobrīd vienošanos ar komisiju par Eiropas Savienības un ASV datu uh, aizsardzību. Mēs gribam zināt, kā notiek sarunas par šo nolīgumu, kur tiek pārklasificēti šie dati no ierobežot slepeniem līdz pavisam slepeniem datiem. Maikl, iespējams, ka tu gribi vēl komentēt šo svarīgo jautājumu. Jums ir pieejams dokuments. Es ceru, ka tas ir publiski pieejams, jo mēs dzīvojam caurskatāmības laikmatā. 21. lapusē mēs ieviešam jēdzienu dokumentu klasificēšanu un mēs izmantojam padu, citātu no padomas vispārīgajiem noteikumiem. Mēs runājam par klasifikāciju un pēc tam tiek detalizētas šīs klasifikācijas pakāpes, piemēram, ļoti slepeni dokumenti. Šī klase attiec tikai uz tiem dokumentiem, kuru atklāšana varētu apdraudēt Eiropas Savienības pamati intereses vai arī vienas vai vairāk dalību valstu pamati intereses. Tikai tad šis dokuments ir īpaši slepens. Šī kategorija ir lietojama tikai tad, ja dokuments ietilpst šajā kategorijā. Ono, uh, lūdzu. Paldies. Jā, paldies par šo skaidrojumu. Mēs esam nobežījušies par to, ka pārmērīgi tiek izmantot šī dokumenta slepenošana un ka tiek pārkāpti noteikumi un pilsoņi vai arī deputāti nevar piekļūt dokumentiem, kas viņiem ir svarīgi. Jautājums tāds, kurš pārbauda šo te klasifikāciju un kategorijas? Ja drīkst, tad es atkal mēģināšu atbildēt. Nikiforos jau pieminēja to, un parlamenta pozīcija arī ir tāda, ka ir nepieciešams informācijas eh, pārstāvis vai informācijas uzraugs. Paldies! Runājot par šo regulu, daži eksperti teica, ka šī regula ir kā krieva matrioška, šī lelle, kurai atver noņem galvu un tur parādās jauna lēle, atkal noņem galvu, atkal parādās jauna lēle, katreiz mazāk un mazāk un nav gala. Mums ir vajadzīga tāda regula, kurā ir pamata vērtība, tad ir devītais pants šajā regulā par sensitīviem dokumentiem, kas mums savulaik likās kā tāds neapmierinošs kom kompromiss, un bez tam ir vēl iekšējie noteikumi iestādēs par klasifikāciju un dokumentu slepenošanu, kas vēl vairāk mūs ierobežo. Mums vajadzētu varētu izvairīties no šādas situācijas, vajadzētu visu iekļaut vienā pamatnoteikumā. Diamanduras kungs. Paldies, es domāju, ka mums ļoti skaidri vajadzētu pateikt to, ka tieša un skaidra valoda ir ļoti svarīga, lai garantētu piekļuvi dokumentiem. Ja mēs precīzi pateiksim to, kas ir pieejams un kas nav pieejams no dokumentācijas, tad, tad mēs izskaudīsim to pelēko zonu, kas pastāv šobrīd. Es domāju, ka likumdevējiem būtu jādara tieši tas skaidri, precīziem vārdiem jādefinē tas, kam ir jābūt pieejamam. Tiesas palīdz šo te jautājumu noskaidrot. Daudzos pretrunīgos jautājumos jau ir bijuši spriedumi. Paldies, labi to zināt. Aņies Berķielūds. Paldies. Mēs esam jau iesnieguši prasību Eiropas tiesā par vienu no šiem jautājumiem. Redzēsim, ko tiesa teiks. Ehm, mēs ceram, ka tiesa teiks, ka padomē un komisijai bija jārīkojas saskaņā ar regulu un saskaņā ar juri, judikatūru un būtu mums jāsniedz dokumenti, kas ir publiski pieejami, kas nav slepeni. Es domāju, ka Līdz ar to mēs esam iesākuši jaunu procesu. Mēs esam nevalstisku organizāciju, kas ir uzsākuši šo procesu. Agrāk iestādes nebaidījās no tā, ka NVO iesūdzēs viņas tiesā. Es domāju, tas jau ir progress, ka tas tā notiek, un ir svarīgi zināt, kā tas notiek. Runājot par piekļuvi informācijai, tad šis ir vienīgais gadījums Eiropā, kad nevalstiskās organizācijas iesūdz Eiropas iestādes tiesā. Ja kādam ir, ir liekta informācija, tad arī citi varēs šajā te tiesā sniegt sūdzības par Eiropas iesūdzējāmies sūdzību komitejai par to, ka regula ir pretrunā ar Orhus konvenciju ja tiesu judikatūra nemainīsies, tad mēs nevarēsim prasīt, e, nevarēsim iesniegt sūdzības pret iestādēm arī attiecībā uz citiem jautājumiem, ne tikai uz informācijas e, izsniegšanu. Ja situācija nemainīsies, mēs varēsim vērsties cilvēktiesību tiesā. Es ceru, ka tas tā nebūs vajadzīgs. Paldies! Es gribētu teikt, ka tie jautājumi, kurus šeit skāra Ārnē Hofners no žurnālistu uh, federācijas, ir ciešā mērā saistīti ar Eiropas cilvēktiesību tiesu Strasbūrā. Bet tagad pāriesim pie otrās mūsu diskusijas sadaļas - Eiropas Savienības iestāžu izaicinājumi Mums ir vajadzīga pusminūte prezidijā pārformēšanai. Gribētu aicināt šeit priekšā nākamās sadaļas ekspertus Helēnu Darbišīru, Cezārionis Tīni un Hubertu Slaševski. Viņi visi būs otrās daļas runātājs. Ceru, ka jūs visi paliksiet šeit uz debatēm. Hey, eh, Michael. Are you taking over now or in the no, second part? In okay, the next. yeah, right, yes. Yeah, is that okay with you? Yeah, yeah, sure, yeah, yeah. But if yeah. you want to break, yeah. if you need to um, or anything, just... Yeah, uh, so uh, when um, the members of the... Tad, kad... Tad, kad uh, otrās uh, paneļa diskusijas kārtas uh, eksperti ieņems uh, savas vietas, es uh, jums vēlējos uh, pateikt pašā sākumā, ka daudzi no nu mums ar lielu prieku uztvēra. Uh, tiesas spriedumu par uh, piekļuvi dalību valstu pozīcijām, tad, kad tika pārskatīta uh, regula par uh, sabiedrības piekļuvu dokumentiem. Uh, Un tas ir patiešām neticami, ka dalību valstīm ir tik daudz noslēpumu, ka tās mēģina ieviest dažādas atkāpes regulā par piekļuvu dokumentiem. Bet tiesa ļoti pragmatiski paskaidroja, ka sabiedrībai ir tiesības piekļūt šiem dokumentiem un e, ka e, šāda piekļuva dokumentiem nekādā veidā neietekmē dalību valstu pārstāvi brīvību, mainīt savas nostādnes diskusiju gaitā, un sabiedrība ļoti labi saprot, ka, e, teiksim, valsts pārstāvi nozī, nostādnes var mainīties diskusiju gaitā, un ka tas ir normāli. Tātad es ceru, ka es vispārreiz interpretēju, saka Hautals kundze. Lūdzu, Helēna, jums vārds. Yeah. Yeah, no. Um, thank you very much. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Labrīt, dāmas un kungi. Jā. Eiropas Savienības uh, tiesa. Uh, š, uh, teica spriedumu uh, attiecībā uz piekļuvu šim dokumentam, ko jūs varat redzēt uz ekrāna. Tātad tiesa sprieda, ka pilsoņiem ir tiesības uh, sekot lēmumu pieņemšanas procesam. Nu, tas ir vienkārši elementāri. Un, protams, pilsoņiem ir tiesības zināt, kādas ir valdības pārstāvjuma politisko uh, grupu darbinieku pozīcijas. Un, ja kāds ministrs vai politiķis ir atteicies paust savu pozīciju par uh, pieņemamo uh, likumu, uh, noteikti sabiedrībā viņu kritizēs un kritizēs arī plašsaziņas līdzekļos. Uh, Es domāju, ka Eiropas Savienībā ir jāievēro tie paši standarti. Mēs nerunājam par to, eh, ka šeit būtu tāda ārzona, kas būtu brīva no politiskiem uzbrukumiem. Pēc tiesas sprieduma man kāds cilvēks nekavējoties uzrakstīja un teica, tas vienkārši bija pārsteidzoši, ka jums vispār vajadzēja doties uz tiesu. Jā, tas, ka mums vajadzēja doties uz tiesu, bija ļoti ironiski. Mums vajadzēja doties uz tiesu, lai uh, varētu uzlabot caurskatāmības likumus. Un uh, cilvēki šim spriedumam uzmanīgi sekoja. Tāpat mēs centāmies saņemt informāciju no 27 dalību valstīm. Uh, jāņem vērā, ka dalību valstis arī ievēro šo noslēpumainību. Tās ir uh, pārsegušas pāri noslēpumainības plīvuru, kas klājas pāri Briselē. Mums bija arī grūti sazināties ar uh, pastāvīgo pārstāvniecību darbiniekiem. Šeit arī ir nu, tāds viens dokumenta piemērs, ko jūs varat redzēt uz ekrāna. Tikai 11 no 27 dalību valstīm mums sniedz informāciju, un tikai pēc atkārtota lūguma, kad mēs uh, uh, bijām pietiekami uzstājīgi. Piemēram, Nīderlanda, kas vienmēr runā par caurskatāmības nozīmīgumu, sākumā atteicās uh, kaut ko teikt par starptautiskajām attiecībām un uh, dokumentus piedāvāja tikai pēc atkārtotiem lūgumiem. Vēl sešas uh, valstis formāli atteicās sniegt mums informāciju, un uh, daudzi uzskatīja, ka tas varētu nelabvēlīgi ietekmēt starptautiskās attiecības uh, un arī politisko lēmumu pieņemšanas procesu un īstenībā viņi piemēroja regulu 1049, eh, nevis, piemēram, Francijā valdošo 78. gada likumu. Un eh, šis noslēpumainības refleks no Briseles ir pārmeties arī uz dalību valstīm. Vēl sešas valstis griezās komisijā un teica, ja mēs vēlamies kaut ko uzzināt, uh, Um, labo, runātājs ir izlabotā, tad griezās padomē, teica, ka mums ir, um, dalībvalsts teica, ka tām ir uh, jāsaņem atļauj no Briseles vispār, lai sniegtu informāciju. Ja mēs runājam par tautisko lēmumu pieņemšanu, un ja tā nav caurskatāma uh, jau pašā sākumā Briselē, tad caurskatāmību nevarēs garantēt arī nacionālā līmenī, un tas īstenībā var kaitēt jau pašreizējai piekļuvai informācijai nacionālā līmenī. Eh, runājot par tiesas spriedumu mūsu lietā, eh, dokuments īstenībā jau bija ieraudzījis dienas gaismu. Es eh, pat to nezināju, tas bija lasāms kaut kur State Watch tīmekļa vietnē. Tātad tā bija tāda liela pārbaude tam, ka it kā dokumentu publicēšana varētu nodarīt kaitējumu. Un tiesa sprieda, ka padoma nekādus pierādījumus šādam iespējamam kaitējumam nav varējusi atrast. Un es domāju, tas nāca par labu sabiedrības interesēm, jo tādā veidā sabiedrība var labāk saprast uh, sarunu vešanas procesu, tad, kad tiek pieņemta likumdošana, un saprot, ka arī valsts pozīcijas var mainīties. Ehm, nav tā, ka, piemēram, eh, valstu rīcības brīvība būtu ierobežota tādēļ, ja dokumenti būtu pieejami sabiedrības acīm. Un uh, likumdošanas procesa caurskatāmība nenozīmē, ka nav iespējams ieviest noteikumus. Eh, es eh, pēc tiesas sprieduma mūsu lietā es saņēmu ļoti daudz vēstuļu no visas pasaules. Eh, kāds Kenijas cilvēktiesība aktīvists rakstīja, ka ko tādu vajadzētu ieviest arī viņu valstī. Arī saņēmu vēstuli no Dienvidā Āfrikas žurnālista un Meksikā. Uh, E, politiskajā žurnālā bija publicēts raksts par šo lietu. Protams, caurskatāmība Briselē ir ļoti nozīmīga, bet, diemžēl, e, tas daudziem ne, nešķiet pašsaprotami. Jāņem vērā, ka e, daudzas organizācijas ir zaudējušas tiesā, tad, kad ir sūdzējušās par caurskatāmības trūkumu. Un komisija tagad mēģina šo, šo spriedumu pārsūdzēt. Uh, Protams, eh, mēs gaidām, ka komisija varētu piedāvāt arī jauns izņēmums šajā regulā, un eh, tas būtu patiešām ļoti sarūktinoši. Tas nāktu par ļaunu nevien caurskatāmībai, bet arī pilsoņu tiesībām. Trīs dienas pēc tiesas sprieduma es Stambulā tikos ar kādu jurisprudences profesoru, un viņš teica, ka viņš eh, no astoņiem cilvēkiem ir dzirdējis jau par šo spriedumu. Tātad tam, kas notiek Briselē, cilvēki ļoti uzmanīgi sēko visā pasaulē pasaulē, arī tādās vietās, kas cenšas uh, iedzīvināt demokrātiskos principus, ir tikai ceļā uz to. Uh, runājot par uh, šīs dienas diskusiju tēmatu, pieminot regulu 1049, mēs saprotam, ka tajā īstenībā. Iz, Vēl nav noteikti visi standarti, kas ir jāievēro runājot par dokumentu piekļuvu visā Eiropā, un tur nav ievērots arī viss, kas ir noteikts Eiropas padomas konvencijā par piekļuvi oficiāliem dokumentiem un Arhus, invenci, Arhus konvencijā. Uh, Mums ir noteikti vēl daudz darba jāpadara. Mēs dzirdējām arī par uh, subsīdijām lauksaimniekiem, kā varētu garantēt tādu labu līdzsvaru starp uh, caurskatāmību un datu aizsardzību. Jāskatās, ka Eiropas Savienība joprojām. Uh, ir uh, atrodas kaut kur pēdējās vietās, tā klibo nopakaļ šai attīstībai, jo daudzas dalība valstis domā par to, kā nodrošināt piekļuvi informācijai tādā inovatīvā veidā, varētu arī piedāvāt informāciju par palīdzību sniegšanu, piemēram, citām valstīm starptautiskā līmenī. Noslēgumā, ja mēs runājam par 1049 eh, regulas eh, reformēšanu, reformām ir jāatbilst minimālajiem standartiem tiek runāts eh, par uh, regulas aptvērumu sašaurināšanu, un tas ir vienkārši ļoti ievērojami. Tas ir tāds fakts, ko ir pamanījuši novērotāji visā pasaulē. Mēs, mēs vēlamies parūpēties, lai uh, pašreizējā regula netiktu sašaurināta un lai tā tiktu īstenota pēc burta un gara. Es šķiet runāju pārāk ātri, saka runātāji. Tūliņ, tūliņ beigšu savu uzstāšanos. Sorry. My last comment. You've got to go slowly and you've got to finish. Jā, jums ir jārunā lēnāk, un jums tālīt jābeidz uh, uzstāties, saka Kašman kungs. Nu jā, ir ļoti grūti saglabāt šādu līdzsvaru, izdarīt šīs abas lietas vienlaicīgi. Okay, I think I'm going to wrap up there. Tūliņ beigšu savu uzstāšanos, saka uh, runātāji. Tā tad. Uh, Tas, ka e, šo tikšanos e, gandrīz neizdevās sarīkot, ka to gribēja aizliegt, tas arī ir e, kā ievērības cienīgs fakts. Un mums tomēr ir jāparūpējas par to, lai pilsoniskās sabiedrības pārstāvi varētu šeit ierasties un tā ļaut, lai viņu balsts aptu sadzirdēt. Lielas paldies! Thank you very much, Helena. Lielas paldies, saka priekšādātāji, paldies! Ham, un es turklāt gribu arī Jono Brauram teikt paldies, kas palīdzēja šo tikšanos norganizēt. Tieši tāpat kā e, daudz citu mēs arī ne, necerējām, ka šai lietā hautala pret padomu, pret lietā par pusatklātajiem, puskonfidences daļējas pieejamības dokumentāciju, mēs varam nonākt pie šāda rezultāta. Bet, nu jā, katrā ziņā mums ir jāvirzās uz tālāku atkrātību, turpinam tālāku darbu, tālāk došu vārdu Cezāronis Tīnī. Viņš ir no Eiropas ār, ārējās rīcības dienesta un pārstāv uh, kopējo sekretaritātu valdi, un viņš ir nodaļas vadītājs. Eiropas ārējās rīcības dienas ir viens no redzamākajiem un no svarīgākajām struktūrām, kas tiek, tika izveidots ar Lisabonas līgumu. Un mēs pilnīgi noteikti vēlamies, lai šī struktūra darbotos pārskatām arī ārējo attiecību jomā. Onestīnī, kungs, lūdzu, vai jūs mums varētu pastāstīt, kā tad ir šī situācija? Es ceru, ka jūsu dienests jau sāk īstenot visus šos noteikumus par piekļuvu dokumentiem. Lūdzu. Liels paldies priekšsādātāji. Paldies, ka uzaicinājāt arī mūsu, mūsu organizāciju uz to ļoti svarīgo uzklausīšanu. Priecājos, ka var būt šeit un piedalīties diskusijās. Gribu pateikties arī runātājiem, kas runāja pirms manis un kas izklāsīja visus šos diskusiju parametrus un iezīmes. Kā jūs zinat, Eiropas ārējās rīcības dienas ir salīdzinoši jauna struktūra, tā pastāv kopš gada sākuma, bet tā pilnībā apņēmusies e, patiesi īstenot regulu 1049 un pilnīgi noteikti tiesību aktos, ar ko šī struktūra tiek dibināta, tas arī paredzēts. Mums turklāt ir iekļauts pants, kur skaidri un gaiši minēta atsaudzes uz 1049 direktīvas īstenošanu. Nu, šobrīd mēs eh, īstenošanas noteikumus arī rīcības dienestu kontekstā eh, grasamies apstiprināt. Tagad pēc trīs mēnešu pastāvēšanas mums būs pašiem savi īstenošanas noteikumi attiecībā uz šo regulu un tās pamatā būs pieredze no, nu, tās, tā teikt, pārējām iestādēm uh, Vēlētos sniegt jums nelielu pārskatu pār to, kāda tad būs tie pamata principi šiem īstenošanas noteikumiem, ko šobrīd grasamies pieņemt. Izejas punkts, kā jau visu īstenošanas noteikumu gadījumā, ir tas, ka jeb, jeb, jebkurš var iesniegt pieprasījumu par piekļuvu dokumentam šeit Eiropas Savienībā, vai nu tas būtu individs vai u, u, fizisku personu vai, vai juridisku personu. Visa veida jomas šeit tiek paredzētas, neskatoties uz klasificēšanas noteikumiem un 1040 eh, regulas noteikumi eh, attiecībā uz izņēmumiem. Eh, nu, tiks piemērot tikai attiecībā uz tiem izņēmumiem, kas attiecīgi regulā tiek minēti. Un mēs par, paredzam īstenot pilnībā regulā noteikto līniju Un, protams, arī tos grozījumus, ko es grasties šajā regulā ievies, bet domājam, ka šobrīd virzīties svarīgi ir uz priekšu ar šiem īstenošanas noteikumiem un negaidīt eh, neko citu. Ja ārējās dīcības dienestas saņem pieprasījumu pēc par piekļuvi dokumentam, kas nāk no trešās puses, mūsu gadījumā tas ļoti svarīgi, jo lielākā daļa dokumentu, kā jūs zināt, kas mūsu rīcībā, uh, būs saistīta ar trešām pusēm, ir noteikti skaidra un gaista virkne, virkne noteikumu, lai gūtu izpratni par to, kas ir pieprasījuma iesniedzējs un lai zinātu, vai var piemērot izņēmums eh, šim dokumentam vai nē. Bet katrā ziņā tas mums būs prioritatīvs jautājums. Ārējās rīcības dienests domā iekļaut, ie, iecelt koordinātoru, kas darbosies ar šādiem pieprasījumiem. Uh, Par to dzirdējām arī rekomendācijas iepriekš, un šis ierēdnis tad būs atbildīgs par to, lai pārliecinātos, ka regula pilnībā tiek piemērota ārējās rīcības dienestā un ka pieprasījumi tiek apstrādāti saskaņā ar laika grafikiem, kas tiek noteikti regulā. Veidojam šobrīd virkni jaunu procedūru, un tāpēc svarīga loma ārējās rīcības dienesta koordinatoram būs saistīta arī ar to, ka jāpārliecinās, ka ir pieejama atbilstīga informācija par šo struktūru. Nu, piemēram, ierēģi, kas nāks darboties mūsu struktūrā, nāks no dažādām iestādēm, būs pārstāvji no 27 dalību valstīm, un tāpēc svarīgi, um, tieši kā ombuds teica, virzīties uz kopēju kultūru, kuras ietvaros tiek atbilstīgi šī regula arī izprast, ir vajadzīga apmācība, informētība dienas ietvaros, tas ir ļoti svarīgs aspekts šim darbam. Un to iekšēji vēlamies veicināt, lai būtu tāda vienota izpratne par to, kā šī regula, kā šie noteikumi īstenojami paturot prātā, ka dienas ierēģiem var būt dažāda uh, pieredze, nu, tie ir nāk no dažādām iestādēm, bet lai tajā brīdī, kad viņi ierodas mūsu dienas, tā viņi pilnībā kopēji saprot šos noteikumus. Tāda ir pašreizēja situācija. Domājam, ka šie īstenošanas noteikumi tiks pieņemti diezgan drīz. Esam gatavi sagatavošu jau juridisko tekstu, tas mums prasīs zināmu laiku, Mums bija jāizved uz zināms juridisks dienas, tāda grupiņa šūniņa, kas strādāja pie šī teksta izstrādāšanas. Tātad šobrīd projekts, dokumentu projekts ir gatavs apstiprināšanai, tas mums jānodod augstai pārstāvēji. Un ceram, ka varēsim virzīties tālāk uh, ar šo jautājumu jau pavisam drīz turpmākajās nedēļās. Paldies! Thank you, Mr. Paldies Onestīnī kungam. Es domāju, ka mēs eh, sagaidīsim, ka komisija vairāk nekā padomu stāstīs par ār, ārlietu notikumiem. Jā, es ļoti augstu vērtēju jūs diplomātiskās spējas, Hautels kundze. Un tagad pāriesim pie nākamā runātāja. Tas būs Huberts Šlaševskis, kas ir Eiropas komisijas pārstāvis. Viņš ir direktors eh, tajā Eiropas eh, komisijas daļā, kura ir atbildīgi par informācijas sniegšanu, un jūs stāstīsiet par to, kā e, tieša informēšana, kāds ir priekšnoteikums labai iestāžu funkcionēšanai. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies par šo uzaicinājumu. Es domāju, ka šī uzklausīšana ir ļoti saulēcīga. Man ir ļoti interesanti šeit piedalīties. Es relatīvi nesen nodarbojos ar tām tēmām, par kurām šodien tiek spriests. Uzklausot dažus no runātājiem, varētu rasties iespējas, ka ka iestādēm ir tāda politika neļaut pilsoņiem piekļūt informācijai, piekļūt informācijai par politikas veidošanu, un kā Baņierkungs teica, dinozauri sargā tumšos noslēpumus no dienu, dienas gaismas. Es saprotu, ka parasti jau ir tā, ka kaut kādi izņēmumi gadījumi uzkrīt visvairāk, un tikai tos cilvēki zina, tikai par tiem runā. Es, protams, varu runāt tikai Eiropas komisijas vārdā, taču es gribētu teikt, ka tāda jau nu gluži tā situācija nav, kā to šeit tēlo. Es katrā gadījumā nejūtos kā tiranozors. Situācija patiesībā ir daudz pozitīvāka. Eiropas komisija pilnīgi piekrīt tam, ko teica Jatenmākī kundze ievadvārdos. Viņa teica, ka caurskatāmība ir svarīga, ka tā nodrošina pilsoniskās sabiedrības iesaisti, veicina labu pārvaldību. Šie ir jēdzieni un šī ir pieeja, kurā pilnīgi iesaistās arī Eiropas komisija mūsu ticība atvērtai, efektīvai neatkarībai Eiropas administrācijai nav nekas jauns. Tā ir pazīstama kā kopienas metode. Eiropas komisija šo iesaistošo metodi vienmēr ir aizstāvējusi. Proti, sabiedrība iesaistošo metodi. Kā tas izpaužas praksē? Kā šeit jau tika minēts, tas viss sākās 90. gadu sākumā, kopš tā laika ir ieviests vairākas iniciatīvas. Svarīgākā no tām ir regula 1049, par kur šodien runājam. Pēdējo gadu laikā Eiropas komisija ir publiskojusi ļoti daudz dokumentu, pirmkārt jau pati pēc savas iniciatīvas un arī saskaņā ar regulu 1049. Minēšu dažus skaitļus kas ilustrēs to, cik daudz ir bijis pieprasījumi pēc informācijas saskaņā ar šo regulu un cik dokumentus mēs esam uh, izsnieguši. 2001. gadā mēs saņēmām apmēram 500 pieprasījumu. Pagājušo gadu jau vairāk nekā 6000 pieprasījumu. Vairāk nekā 80% no šiem pieprasījumiem tiek apmierināti un tikai apmēram 150 pieprasījumi netiek apmierināti un tiek iesniegta apelācijas prasība ģenerālsekretāram. Tas ir pierādījums, ka sistēma darbojas labi. Daži no runātājiem šeit apšaubīja informācijas izsniegšanas termiņus un arī, protams, to, ka reizēm informācija tiek liekta un netiek izsniegta. Berķie kundze teica, ka ir ļoti ilgs laiks paiet dokumenta izsniegšanai, pat tad, ja nav, tas ir nepamatoti, ka dokument, šajā dokumentā nav nekā tāda īpaši jūtīga. Es varu ar pilnu pārliecību teikt, ka šīs te laika pagarinājums, termiņa pagarinājums e, tiek prasīts tikai tad, ja tas praksē ir ļoti nepieciešams. Jo arī mēs esam pārliecināti, jo ātrāk sniegsim pieprasīto dokumentu, jo labāk tas būs, jo efektīvāk būs šī atbilde. Daudzi pieprasījumi ir ļoti sarežģīti. Dažiem ir nepieciešams veikt ļoti plašu izpēti. Diemanduras kungs pieminēja, ka mums būtu nepieciešams pietiekami daudz darbinieku, kas ar to nodarbojas. Mēs paši apzināmies, ka mums nekad nebūs pietiekami daudz darbinieku. Un patreizējos apstākļos ir maz ticams, ka mums būs vairāk darbinieku, kas nodarbosies ar to. Uh, Taču es negribētu vainot eh, cilvēku resursu trūkumu, jo tas nav galvenais iemesls, tas ir neliels tāds kavēklis, kas tomēr ir jāņem vērā. Svarīgāk ir zināt to, ka cilvēks, kurš pieprasa informāciju, bieži vien neko daudz nezina. Viņš nezina, ka ir vēl kaut kādas citas intereses, kas jāņem vērā. Reizēm šis jautājums saistīts ar personu datu aizsardzību, ar kaut kādu ļoti būtisku interešu aizsardzību. Eiropas komisija ir tā kā starp diviem dzirnakmeņiem, un mums ir jāparūpējas par to, lai visa šīs intereses tiktu ņemtas vērā, jo savādāk mūs iesūdzēs tiesā un mēs zaudēsim prāvā. mēs varam zaudēt ne tikai tad, ja nedodam informāciju, arī tad, ja dodam kaut kādu informāciju, sniedzam to, bet pretrunā ar noteikumiem. Līdz ar to mums ir jāatrod šī te ļoti um, tā, tāds izsvērtais līdzsvars jāatrod, jāatrod vidusceļš. Un tāpēc ir vajadzīgs laiks. Bet vismaz mēs varam būt atbildīgi par caurskatāmību es varu uh, arī jums solīt, ka tagad šie te informācijas izsniegšanas termiņi tiks samazināti, jo tas liecinās par labāku administrāciju. Tad pat laikā es gribētu aicināt jūs izrādīt izpratni, jo informācijas sniegšana nevienmēr ir tik vienkārši, kā jūs to domājat. Publiska pieeja dokumentiem, tas ir viens no caurskatāmības elementiem, bet nevienīgais ir arī citi aspekti, kurus gribētu šeit pavisam īsi pieminēt. Kā likumdošanas iniciators Eiropas komisija vēlas iesaistīt pilsonisko sabiedrību politikas veidošanā. Piemēram, notiek publiskās konsultācijas, iesaistīto pušu konferences. Esam izveidojuši minimālos standartus šīm konsultācijām, kas e, nodrošina to, ka sabiedrība var tikt labi informēta par dažādiem jautājumiem, un sabiedrībai ir iespēja izpaust savu viedokli. Bez tam Informācijas vien vairāk parādās dažādos publiskos reģistros. Un tie priekšlikumi, kas šeit izskanēja no dažādiem kolēģiem, piemēram, no publikāciju dienesta, arī šie priekšlikumi ir viens no veidiem, kā varētu tālāk uzlabot piekļuvi informācijai. Es saprotu, ka man nav vairs pārāk daudz laika, tādēļ nerunāšu pārāk detalizēti. Vēl tikai gribēju pieminēt to, ka jūs, Diemanduras kungs, pieminējāt, ka aģentūras nesaņem pietiekami informāciju, nav informētas par to, ka saskaņā ar Lisabonas līgumu tām arī ir jāpakļaujas regulas un direktīvas darbībai. Mēs kā komisija mēģināsim darīt tā, lai aģentūras tiktu informētas, ja tās tiešām nezina to. Paldies! Paldies Slaževska kungam. Tagad mūsu rīcībā ir apmēram 10 minūtes, lai iesaistītos diskusijās. Es došu vārdu pirmajam ombuda kungam, un pēc tam, protams, citi varēs izteikties un uzdot jautājumus. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uzmanīgi klausījos uh, Darbišīras kundzes prezentācijā, un e, tā bija nu diena ļoti saistoša. E, ja ar jūsu atļauju es e, izteikšu dažas piezīmes par Slažēvska kunga prezentāciju. Es vēlējos uzteikt jūsu profesionalitāti, jo, ja es pareizi sapratu, jūs esat strādājis šajā jomā tikai divas nedēļas, un nu, es varu paust savu dziļāko abrīnu un cieņu par jūsu paveikto. Tātad tagad vēlējos izteikties kā uh, ombuds kā cilvēks, kas ir tāds nozīmīgs informācijas avots institūcijām, arī jūsu pārstāvētai informācijai. Protams, jā, komisija ir apņēmusies ievērot caurskatāmību un darīt to visaugstākā iespējamā līmenī un darīt to ļoti aktīvu. Kādēļ rodas problēmas? Ja jūs sazināties ar zemākiem hierarhijas līmeņiem, tad um, eh, šī apņemšanās ievērot caurskatāmību var tikt interpretēta dažādi. Un, uh, ļoti daudz ierēģi uh, saprot, ka viņiem ir eh, jāievar arī konfidencialitāte, tādēļ viņi ir ļoti uzmanīgi un piesardzīgi sniedzot informāciju. Tas ir jāpatur prātā, un es nekādā veidā neapšaubu visas institūcijas apņemšanos ievērot uh, caurskatāmības normas, un arī ģenerālsekretārs vienmēr ir teicis, ka tas ir viens no viņa baušļiem. Vienkārši ir jāsaprot, ka ir jāizglīto arī kolēģi, jo uh, Daudziem ierēģiem ir jāievēro caurskatāmība. Tā tad jums ir jārunā par diskrētumu, par to, kā jūs pieņemat lēmumus un uh, arī par to, kā pieņemat lēmumu informācijas sniegšanai. Un šādā uh, formā, kas tiek organizēts šodien. Uh, līdzīgā formā Marko Šefkovičs, mūsu komisārs, vienreiz jau uh, par to izteicās. Uh, Un es eh, vēlējos teikt, eh, ka tā ir pirmā reize, kad eh, šāda institūcija ir sniegusi informāciju, kas ir tikus pieprasīta. Šefčoviča kungs darīja savus pienākums, un viņš teica, ka mēs īsnībā mm, esam izdarījuši visu, kas ir mūsu spēkos, un vienmēr, protams, varam censties darīt kaut ko vēl labāk. Un visbeidzot, runājot par darbiniekiem. Es ļoti labi saprotu to, ko jūs teicāt, un es kā ombuds varu teikt, ka pietrūkst resursu un, protams, resursu trūkums, kā aizbildinājums nesniegt informāciju, nav pietiekami labs aizbildinājums. Un kā ombuds es eh, varētu, nevienmēr varu droši pateikt eh, pilsoņiem, ka eh, slikta administrācija ir attaisnojama ar resursu trūkumu. Nu, es nevaru to pateikt pilsoņiem, un arī redzot jūsu ķermeņa valodu, es varu redzēt, ka jūs man piekrītat. My last, my... Un visbeidzot Divas piezīmes, ļoti, ļoti lakoniski. Kungs, varbūt es pārpratu uh, jūs, un ja jū, es esmu jūs pārpratis, tad sakiet to uzreiz. Patiešām, ja mēs runājam par uh, to, kā komisija izskata dažādas uh, lietas, mums ir jābūt uzmanīgiem, lai mēs paši nezaudētu tiesā. Bet īstenībā tiesai nevajadzētu tagad spriest, kā piemērot dir, uh, regulu 1049. Es, protams, saprotu, ka jūs varat arī konsultēties ar juridisko dienestu, kad pastāv kāds neskaidrības, un juridiskajam dienestam jūs ir jāaizstāv. Tieši tā tam ir arī jābūt. Jums ir jābūt proaktīvam, bet proaktīvam aktivitāte, protams, nenozīmē tikai automātiski vēršanos tiesā. Protams, man ir zināmas institucionālas saistības, un ja viņi visi tagad dosies uz tiesu, viņi nekad nenāks vairs pie ombudu, un ko tad es darīšu? Un Visbeidzot, ļoti labi, ka jūs uh, precizējāt uh, šo aģentūru jautājumu. Es 1. Uh, jūnijā tikšos ar visiem aģentūru vadītājiem, un tad, kad es dodos uz valsti, kur atrod šī aģentūra, es arī cenšos vienmēr tātad, tur, turien doties ar pareizo vēstījumu. Paldies! Došu vārdu Maiklam, pēc tam Helēnai. Nu jā, tas ir visai netipiski man aizstāvēt citu institūciju. Nē, īstenībā tā nav. Īstenībā eh, mums ir jādomā arī par metožu maiņu, ja mēs vēlamies kaut ko sasniegt. Jā, protams, mums ir nepieciešams vairāk resursu, lai varētu pildīt savus demokrātiskos pienākumus bet jāņem vērā, kā tiek eh, aplūkota Eiropas Savienība. Politiķi nevēlas eh, dot vairāk resursu institūcijām, lai tās pēc iespējas labāk varētu veikt savu darbu, un tātad tas kļūst par tādu aburto loku. Un īstenībā ir grūti to komentēt politiskā līderība visu institūciju augšgalā vēlas pati sevi aizstāvēt, un pilsoņi to ļoti labi apzinās. Tādēļ mums ir jārada pilnīgi atšķirīga kultūra mūsu rīcībā. Ir jāgarantē, lai augstākā ranga politiķi visās institūcijās pasaka, ka ir nepieciešams vairāk resursu, lai mēs savu darbu varētu darīt labāk. To darbu, ko no mums sagaida žurnālisti, NVO un pilsoņi. Savādāk mēs neizkļūsim no šī apburtā loka un galvenie cietēji būs tieši pilsoņi. Paldies! Paldies! Tagad Helēnai vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, uh, Slazevska kungs, varbūt kāds padoms jums strādājot jaunajā amatā. Mums ir jādomā nevis tikai par tādu sistēmu, kurai varētu piekļūt no iekšpuses, lai varētu iepazīties ar dokumentiem, bet arī no ārpuses. Un mums ir jāsaprot, ko vēlas zināt pilsonis, kas viņam ir jāzina, lai viņš varētu pirmām kārtām piekļūt šiem dokumentiem. Un ir ļoti jauki, ka prasību skaits ir pieaudzis no 5000 līdz 6000, bet ja mēs runājam par pusmiljardu iedzīvotāju, tas joprojām ir smieklīgi maz skaitlis, ņemot vērā to, cik daudz prasību iesniedz arī dažādi NVO pārstāv Briselē. Es nesen piedalījos seminārā ar žurnālistiem no visas pasaules, kas notika Prāgā. Tur bija daudz žurnālistu no Eiropas Savienības, un es pavaicāju, kā viņi piekļūt piekļūst informācijai. Viņa teica, dažreiz tas ir ļoti grūti, jums eh, ir jāiet no vienas tīmekļa vietnes uz otru, un tad tas viss kļūst ļoti nepārskatāmi. Un bieži vien informācija tiek piedāvāta arī tikai franču un angļu valodā. Nav gandrīz nevienas. Da, nevienas eh, tīmekļa vietnes, kur informācija būtu sniegta visās uh, eh, oficiālais Eiropas Savienības valodās. Uh, Nu, varbūt, ka ģenerāla sekretāra tīmekļa vietne ir pārtulkot visās valodās, bet ne citu institūciju uh, mājas lapas. Un tad jums tur uh, jāiet tur uz tādu ģenerāla direktorātu mājas lapu un citu, un tad beigās jūs to nevarat atrast dzimtajā valodā, un tas visu sarežģīja. Nu, mēģiniet iejusties pilsoņādā, mēģiniet saprast, kas viņiem ir nepieciešams un kā viņi šai informācijai varētu piekļūt vienkāršāk. Paldies! Paldies, Hautals kundze turpina. Arī man ir viens jautājums Slažēvska kungam. Varbūt, ka kāds vēl vēlēsies kaut ko piemetināt. Eiropas parlamentā mēs esam pamanījuši, ka gan parlaments, gan arī pilsoņi vēlas vairāk informācijas. Viņi vēlas uzzināt, piemēram, uh, uz kādiem principiem balstoties komisija ved sarunas par starptautiskajiem nolīgumiem un tā tālāk. Un Slažērska kungs jau pateica, ka ir bijuši vairāki tādi interinstitucionāli cīkstiņi, lai arī parlaments varētu um, uzzināt būtiski informāciju par uh, institūciju pilnvarām, vedot sarunas par starptautiskiem nolīgumiem, runājot arī par cilvēku tiesībām lietām, kā arī par un tieslietu jautājumiem. Vai jūs esat kaut ko dzirdējis par šiem konfliktiem, un vai jūs uzskatāt, ka šodien jūs varētu paplašināt šo uh, informācijas piekļuvas aptvērumu, jo pilsoņu ikdienas dzīvē tas ir nepieciešams, tātad cilvēki vēlas savus tiesības baudīt katru dienu un darīt to ļoti tiešā veidā. Paldies, Slažēvska kungs atbildēs. Uh, Ļoti lakoniski mēģināšu atbildēt uz daudziem uzdotajiem jautājumiem. Pirmam kārtām runājot par resursiem. Jā, tas bija tāds galvenais vadmotīvs, kas uh, izskanēja šajos jautājumos. Es varu piekrist Diamandorus kungam, ka jūs nevarat vienmēr attaisnoties ar resursu trūkumu. Uh, Uh, runājot par sliktu administrāciju. Bet, diemžēl, tas ir fakts, un tas ir fakts, uh, kur mēs nevaram ignorēt. Situācija, kur atrodamies, ir ļoti piņķerīga. Nu jā, man īstenībā tikai divas minūtes un tik daudz sakāmā. Jā, mums bieži vien ir uh, jāmēģina risināt sarežģītas situācijas, un arī tas nav nekāds aizbildinājums. Esmu atbildīgs ar, uh, par sarunām, kas veltīts budžetam un daudziem citiem aspektiem komisijā. Uh, Un nekad mēs nepieņemam atbildi no kāda ģenerāla direktorāta, kas saka, mēs to nevarējām izdarīt tādēļ, kā, piemēram, mums pietrūk resursu. Un, protams, mēs eh, visu laiku tikai samazinot, samazinot, samazinot eh, līdzekļus, eh, samazinām arī ļoti būtisku aktivitāšu un dažādu darbību skaitu. Jā, tā tas ir. Es ļoti nopietni uztvēru jūs piezīmi par to, ka mums vajadzētu mēģināt visu palūkoties arī caur pilsoņu prizmu, mm, iesties viņu ādā. Jā, tas ir pamatoti. Un e, publikāciju birojam būtu jākalpo pilsoņiem. Un, e, protams, e, šai piekļuvai informācijai vajadzētu būt daudz vienkāršākā, lai cilvēkiem tur nevajadzētu. E, iziet simtiem mājas lapu, lai beidzot saņemtu sevi interesējušo informāciju. Un ir uh, simtiem tūkstošu lapušu, kas uh, ir ievietots internetā, un tā tad ir šī informācijas pārbagātība, un uh, jo vairāk informācijas jūs vēlaties atrast, jo sarežģītāk tas kļūst. Mēs saprotam, kādi uzlabojumi ir jāveic, un Tad, kad es esmu nedaudz apmūsis, es vienkārši izmantoju Google un tad eh, jau var eh, atrast pareizo lapu. Runājot par valodām. Jā, nu, īsnībā tas ir tieši finansiāls jautājums. Tas ir ļoti sarežģīti, bet mēs, protams, cenšamies izvirzīt prioritātes un eh, darīsim visu, ko varēsim. Un tad tāds būtiskāks jautājums, nu, varbūt nevis būtiskāks, bet uh, grūtāks jautājums, kas tika uzdots pašās beigās. Uh, atbildes uz to ir atrodams uh, eh, starp institūciju nolīgumā, un uh, īstenībā tā nav man kompetence. Uh, Hautals kundze pārtrauc Slažēvska kungu, varbūt jūs varētu komentēt. Uh, to eh, atziņu, kas izskanēja proti, ka vajadzētu paplašināt eh, pilsoņu tiesības piekļūt dokumentiem. Protams, globalizācija cilvēks nostāda tādā situācijā, ka vienlaicīgi viņš uh, ir gan individs, gan arī globāls kopienas uh, pilsonis. Un, protams, viņu interesē arī tas, kā norisinās sarunas ar citām valstīm, piemēram, par pārtiks produktu kvalitāti vai par valsts uh, saistībām viņu aizstāvēt un tā tālāk. Tā tad uh, varbūt, ka kolēģis no ārējas darbības dienas varētu to komentēt. Paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze. Kā jau minēts pašā sākumā, mēs eh, eh, tagad tieši strādājam pie iekšējo noteikumu izveidošanas, mēs eh, daudz domājam par jūsu izteiktajām atziņām un mēs saprotam, ka ir arī jāatrisina dažādi konfliktējuši jautājumi. Eh, atbildot pirmo jautājumu, ir jānošķir regula 1049 eh, privileģētas piekļuvas dokumentiem, kas ir jāpiešķir tieši deputātiem, tā tad eh, ir jābūt šādai atšķirībai. Un augstā pārstāve, piemēram, diskutēja ar parlamentu par atskaitīšanās saistībām, un viņa arī vienojās ar parlamentu, uh, ka pat nestoties uz, uz to, ka atrodamies pārējais posmā, mēs neatgriežamies pie iepriekšējiem noteikumiem, mēs vienkārši izskatām katru atsevišķu gadījumu, lai nebūtu tāda tiesiskā vakuma. Un ir daži pie, piemēri, kas patiešām uh, pierāda to, ka mēs vēlamies īstenot uh, regulu 1049. Ir jautājumi, mm, kas ļoti labi iekļaujas šo diskusiju tematikā, un, protams, tiek runāts arī par starpiestāžu nolīgumu, un es arī varbūt neesmu eksperts, lai varētu komentēt starpiestāžu nolīgumu, bet tas ietekmē mūsu darbību ikdienā, un uh, Ļoti daudz dokumenti, ko mēs publicējam, tiek tieši apstrādāt saskaņā ar šīm normām. Protams, norisinās ļoti daudz diskusiju un ir paustas arī politiskās apņemšanās tās pauda augstā pārstāva. Viņa ir apņēmusies to īstenot. Paldies! Paldies, turpina Hautals kundze tagad eh, dosim eh, vārdu nākamajiem runātājiem. Mums eh, šeit vajadzētu nomainīt ekspertus prezidijā. Paldies, protams, par jūsu prezentācijām. Paldies par līdzdalību diskusijās. Um, Liels paldies! Es tik gribētu lūgt pievienoties mums profesoru Kērtinu, Hastingsa kungu, Valēriju Plāko, Fredo Panarelu.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 So, um, colleagues, welcome to the. Godātie kolēģi, laipni lūgti. Otrajā diskusija panelī, un tā nosaukums ir pār, regulas 1049 šķērsveids 2001 aizstāšanas uh, eh, izaicinājumu Lisabonas līguma kontekstā. Es saprotu, ka jūsu diskusijas ļoti interesants, bet tās diskusijas, ko es gribu dzirdēt, ir diskusijas no pa paneļu runātājiem, un tāpēc lūdzu, kolēģi, ievērojiet klusumu, es būtu jums par to ļoti pateicīgs. Pirmā runātāja ir kāda, kas šai komitejai ļoti labi pazīstama, Dēdra Kārtins kundze no Amsterdams universitātes, viņa studē Eiropas tiesības šai universitātē, viņa tāpat arī ir vadītāja Eiropas tiesību un pārvaldības centram Amsterdamā. Tāpat viņa strādāja Utrecht pārvaldības skolā Utrechtas universitātē. Viņa ir saņēmusi arī Spinozo balvu no Nīderlandes zinātnieku asociācijas taisna Eiropas tiesību izpētes jomā. Un, eh, nu, tā ir vienīgā reize, kad šī balva ir piešķirta 2008. gadā. Balva piešķirta tad tieši juristei. Un Diedri, jūs esat šīs komitejas draugs Un e, lūk, došu jums vārdu tagad uz desmit minūtēm, un tieši tāpat kā Hēdijas, arī, diemžēl, būšu diezgan nežēlīgs, bet, nu, varbūt arī tomēr tāds drosmīgs. Paldies priekšādātāji, paldies par jūsu laipnajiem vārdiem. Ņemot vērā, ka laika nav daudz, uzreiz ķeršos tieši vērsim pieragiem. Gribu izmantot šo iespēju, lai kā akadēmiķe liktu priekšā ierosinātās izmaiņas regulā un lai iekļautu to plašākā konstitucionālā kontekstā. Un ar to es domāju tieši Lisabonas līgumu, kas pilnīgi noteikti ir ārkārtīgi nozīmīgs šajā jomā. Trijās eh, ziņās, trīs elementi ļaujiet man jums parādīt tātad šo. Uh, ietvaru schēmu, ko grasos, eh, kā, kā struktūrēs šo prezentāciju. Šīs trīs lietas, kurās Lisabonas līgums ir ārkārtīgi nozīmīgs, pirmām kārtām, kā jau dzirdējām, tiek izvērsts šis aptvērums, vairs nav tikai trīs lēmumu pieņemošās iestādes, bet ir arī citas organizācijas, un tas, protams, līdz ar to eh, ir mainījies ar Lisabonas līgumu, Un attiecīgi attieksies arī uz regulētajā brīdī, kad, ja tā tiks mainīta. Jau šobrīd, gan jāsaka, visām aģentūrām ir uh, šāds tiesisks pienākums. Otrs, otra lieta, kāpēc Lisabons līgums ir tik svarīgs, tāpēc, ka atklātā lēmuma pieņemšanas metode ir pamatprincips pirmajā uh, Eiropas Savienības līguma uh, pantā. Un pie tā es vēl atgriezīšos pēc mirkļa. Un trešais iemesls, kāpēc Lisabons līgums ir tik nozīmīgs, uh, šai kontekstā ir tas, ka uzsvars tiek likts uz demokrātiju kā daļu un kā pašu Eiropas Savienības pamatu un reprezentatīvās demokrātijas daļu. Pirmo reizi līgumā tas tiek formulēts tieši šādi. Tieši tā, kā tas formulēts desmitajā pantā, un šajā kontekstā mums viss, ko apspriežam, jāskata ne tikai parametru kontekstā, eh, par kuriem vienojāmies jau pirms vairāk kā desmit gadiem, bet mums ir jāskatās arī šīs dienas kontekstā, savādākā juridiskā ietvarā. Es pat pati nevaru sardzēt tur rakstīto, tik ārkārtīgi tālu ir šie burti manā prezentācijā. Centos sagatavot sla slaidus. Tātad pirmais punkts ir šāds, ka atkārt atvērtā lēmuma pieņemšana ir saistīta ar diviem aspektiem, un tas skaidri un gaiši formulēts Lisabonas līgumā - gan piekļuva dokumentiem, gan arī pilsoņu līdzdalība. Ir šie divi aspekti, kas ir ārkārtīgi lielā mērā savā starpā saistīti. Un tas veido daļu no atklātas lēmuma pieņemšanas. Tas ir formulēts Lisabonas līgumā Tas ir pamat demokrātisks princips, un tas ir uzsvērts desmitajā pantā. Un tas tagad uzsverams par tādu pašu svarīgāko standartu. Mums nevajadzētu paļauties uz piekļuvi dokumentu, uz regulu par piekļuvu dokumentiem, lai panāktu likumdošanas pārskatāmību. Tas saistīts ar Eiropas Savienības vēsturi, un es domāju, ka tas mums jāskata vēsturiskā kontekstā. Uh, Mums ir bijis izpildu vara pārsvarā ministru padoma, kas bija pirmais likumdevējs, svarīga primārais likumdevējs un bija pieredze pieņemt likumus, e, izmantojot diplomātsko sarunu metodi. Un tāds ir šis konteksts. Tagad pārtīkums ir mainījušās un tas mums ir jāatminas, īpaši, kad runājam par Lisabonas līgumu un tā jaunieviesumiem. Tur skaidri un gaiši teica, ka lūk, šī paradigma ir mainījusies, un tāpēc nebūtu nav tik pārsteidzoši, ka šobrīd tiesa uh, nesen lietā par piekļuvi informācijai teica atvainojiet, bet jūs, jūs esat iesaistīts provizoriskajā tiesību aktu pieņemšanas posmā un uh, pilnīgi noteikti šeit, šeit drīkst saukt vārdā attiecīgas dalību valstis un sniegt skaidru informāciju. Tāda ir šī pašreizē situācija. Un tiesa Turko lietā, kas tika jau pieminēts, šorīt eh, to uzsvēra vēlreiz. Nu, svēr, cik ārkārtīgi svarīgi ir pārskatāmība tiesu likumdošanas procesā. Ko es novēroju, ir, ka atsevišķās lietās pēc turko lietas parādījās tendence, ka atsevišķas iestādes teica, lūk, jā, viss ir ļoti labi, kā princips likumdošanas pārskatāmība, bet tas viss ir ļoti labi, bet tā ir mazāk pārskatāmība, kas nepieci... un mazāk pārskatāmība nepieciešama administrācijas jomā, bet te mums jābūt ļoti piesardzīgiem, jo. Uh, Iemesls, kāpēc esam pieņēmuši šo regulu par piekļuvu dokumentiem, bija tāds, ka vēlējāmies pārliecināties, ka tieši administrācija notiek pārskatāmi, ka viss e, gan dalība valstīs un šis demokrātijas princips tiek ievērots visu un tieši šo iemeslu dēļ un pārskatāmību un atskaitīšanās pienākumu dēļ, e, nu, šī regula tika pieņemta. Šobrīd tiesās tiek skatīta e, lieta par avio ceļojumiem. Tur tiek uzsvērts šobrīd, ka, nu, gandrīz vai tieši to pašu iemeslu dēļ, pārskatāmības, atskaitīšanās, eh, pilsonības, eh, interešu ievērošanas dēļ, ir nepieciešams, lai pilsoņi tiek informēti no pašiem sākumiem. Lisabonas līgums ir, eh, lūk, tas izējas punkts, ko esmu izvēlējusies, un tur tiek uzsvērts, ka nepieciešama reprezentatīvā demokrātija Mums jāatzīst, ka Eiropas Savienības kontekstā mēs esam pārejas posmā. Es negribu teikt, ka lūk, mums ir milzīgs demokrātiskais deficīts vai mm, kaut kā tam līdzīgi. Protams, ka demokrātiskais deficīts pastāv un reprezentatīva demokrātija nav tā pati, e, tāda pati demokrātija, kā tas ir dalība valstīs, tā arī Eiropas Savienībā. Mums ir gan Eiropas parlaments, gan e, Nacionālajie parlamenti, tātad demokrātijas e, dubult slānis, bet mums nav demokrātija tādā ziņā, ka parlaments var eh, pieņemt pilnu dokumentu, nu, tāpēc tikai vien, viens pats. Un tāpēc ir pārskatāmība vajadzīga Eiropas līmenī daudz vairāk šajā Eiropas politiskajā sistēmā Un tas nav kā daļa no tā procesa, kurā virzamies uz tālāku demokratizāciju. Šī atklāto lēmumu pieņemšana neaizstā pašreizējo e, sistēmu. Katrā ziņā tā nav arī alternatīva. Bet tikai pastiprina šo principu par reprezentatīvo demokrātiju. Mans pamatpunkts ir tāds, ka atklātība apskatībā jāatver gan likumdošanas, gan administrācijas procesus. Piekļuve dokumentiem nav vispersonīgā tiesība vai personīgās tiesības vai atbilstīgs administrācijas process fragments, bet tas ir kolektīvas tiesības visiem pilsoņiem. Un nav pilnīgi noteikti vajadzīgs nekāds pamatojums vai domgājiens, kas būtu par iemeslu šāda veida tiesībām. Šķiet, ka par to esmu jau runājis. Cik man laika vēl palicis? Labi. Gribu uzsvērt vēl divas lietas. Viena ir ārējās attiecības. Jo domāju, ka skaidri gaiši atcerēties, ka ārējās attiecības arī jāpakļauj atklātības procesam. Parasti visi saka, lūk, arī attiecības no tā tiek izslēgts, jo, lūk, tās ir starptautiskas attiecības, sabiedriskā drošība un tam līdzīgi, bet mums ir jāpieņem princips, vai vismaz mans arguments ir tāds, Tad griežos pie pamatprincipiem, kas noteikti Eiropas Savienības līguma pirmajā pantā, ka ārējās attiecības, gan kopējā ārlietu un drošības politika, uh, gan tas, ko saucām par kopienas kompetenci ārēji ārlietās, e, tā, tā, tās šīs jums tātad ir jāpakļauj atklātības principam. Tas tāpēc, ka šo attiecību, ārējo attiecību rezultāti, nu, piemēram, starptautiskie nolīgumi ietvers vispārēju pielietojumu noteikums, kas būs saistoši Eiropas Savienības pilsoņiem kopumā. Labs piemērs ir, piemēram, nolīgums ar ASV, eh, par ko šobrīd turpinās sarunas par personas datu aizsardzību. Es domāju, tas ir ļoti eh, acīm redzami Tālāk, protams, diskusijas par to, vai viens vai otrs no izņēmumiem tiek piemērots tajos gadījumos, kad runājam par starptautiskajām attiecībām. Es domāju, ka šeit ir arī arguments, ko varam izvirzīt, eh, teiksim, regulas pārskatīšanas kontekstā, ka ir nepieciešama nepieciešams obligāts līdzsvars starp šīm sabiedrības interesēm un uh, drošības interesēm. Un visbeidzot, uh, kas arī tika jau minēts. Negribu tagad atkārtot visu, ko šeit rakstīts, gribu pievērsties tikai pēdējiem punktam, ko īsi šorīt jau pieminēju, bet ko uzskatu par ārkārtīgi svarīgu, respektīvi klasifikācijas jautājums. Un domāju, ka par to vēl nav bijušas gana diskusija joprojām pastāv tendence, un domāju, ka tas arī zināms pagātnes mantojums, ka daudzas iestādes klasifikāciju uzskata par iekšēju noteikumu sagatavošanas jautājumu. Bet mums ir jānonāk pie punkta, kur notiek, tiek īstenot horizontāla rakstura pieeja, respektīvi visas iestādes, aģentūras, struktūras un tā tālāk piemēro vienotas noteikumus. Un tam ir jābūt tādam viena līmeņa, note, viena līmeņa noteikumiem, tāpat kā piekļuvēja dokumentiem. un parlaments to ir darījis. Eh, bet es domāju, ka ir vajadzīgs plašākas diskusijas, domāju, ka ir vajadzīgs pilnīgi nopietnas debatas, atklātas debatas, kur parlaments, protams, pilnībā tiktu iesaistīts tieši tādā pašā līmenī, kā tas notiek diskusijās par piekļūt dokumentiem. Un es domāju, ka tas ir vajadzīgs Eiropas Savienības kontekstā, jo tieši tikai šādā veidā varēsim pārliecināties, ka viss šis slepenības režīms neapdraud, pilnībā neapdraud un neatceļ visus šos noteikumus, ko pieņemam attiecībā uz piekļuvu dokumentiem. Tiesa, protams, darbosies ļoti lieliski šai jomā, tā ir palīdzējusi noteikti zināms pamatprincips, bet uh, tiesa nevar atrisināt visu šo jautājumu, risinot katru lietu pēc otras, tas ir ārkārtīgi dārgi un laikietilpīgi. Šeit jautājums ir jārisina likumdošanas eh, jomā un ar atklātām publiskām debatēm. Un eh, domāju, ka svarīgi pamatoties uz pašreiziem principiem, kas noteikti Lisabonas līgumiem un arī pār citiem pamata līgumiem, note, principiem, kas minēti precedenta tiesībās gan padome, gan parlaments un komisija, protams, uzņemas savu attiecīgo atbildību un nāk klajā ar standartiem. Much, professor Paldies profesorai Kertinai. Tagad pavisam īsi iepazīstināšu jūs ar cilvēku, kuru pazīst vairums parlamenta deputātu. Viņš ir Pīters Hastings, Eiropas dataizsardzības uzraugs. Viņš ir bijis šajā amatā kopš 2004. gada janvāra. Hastings kungs, ar prieku dod vārdu jums. Paldies, priekšsēdi! Esmu tiešām ļoti priecīgs redzēt, ka Eiropas datu aizsardzības uzraugs ir viens no regulārākajiem aicinātiem viesiem, eh, kas tiek pieaicināts šeit, ja runā par regulas pārskatīšanu par piekļuvu dokumentiem. Kādēļ es esmu gandarīts par to? Tādēļ, ka tas vēlreiz apstiprina to, ka valdību caurskatāmība un datu aizsardzība ir cieši un nesarojami saistīti aspekti. Caurskatāmība, privātums, datu aizsardzība ir eh, pamatiesību hartā minēts kā pamatiesība tiesības, un tā, tās ir pieminētas arī līgumā par Eiropas Savienības darbību viena blakus otram tie ir jēdzieni, kas ir jāizmanto un jāpiemēra visur. Un, protams, ir lieki teikts, ka sabiedrībā ir ļoti svarīgas šīs tiesības, un to svarīgums ar katru dienu aizvien pieaug, jo mēs dzīvojam informācijas sabiedrībā, kas ieplešas aizvien vairāk. Un tieši šajā kontekstā informācijas pašnoteikšanās, kas ir pieminēta šīs, šīs uzklausīšanas tēmā, diemžēl iziet no cilvēka kontrolas. Uh, Tas um, uh, ir cieši saistīts arī ar to, ka cilvēki vēlas izdarīt informētu izvēli par jautājumiem, kas ir viņam svarīgi. Tas nozīmē, ka valdībai un arī privātam sektoram zināmam arī jābūt caurskatāmam. Ja mēs runājam par valdību, tad pilsoņiem ir tiesības uz abiem. Gan uz atklātu uh, valdību, kas atskaitās par savu darbību, gan arī uz tādu valdību, kas nodrošina personu datu tiesisku un taisnīgu apstrādi, lai gan samos, dažos gadījumos caurskatāmība, privātums un datu aizsardzība var nonākt pretrunā un var iesniegt pretējus pieprasības, taču patiesībā ikdienā šīs parādības iet roku rokā un liecina par valdības labdarbību. Šodien es vēlreiz gribētu uzsvērt to, ka privātuma datu aizsardzības loma nav tāda, ka sabiedrībai nedrīkst dot piekļuvi informācijai visos tajos gadījumos, kad ir, ir runa par kaut kādiem personu datiem. Nē, šāda likuma piemērošana ne tikai ierobežot Eiropas Savienības administrācijas caurskatāmību, bet arī grautu datu aizsardzības noteikumu noteikumu ticamību. Privātums datu aizsardzībā ir jāskata kā noteikumu izstrāde, saskaņā ar kuriem sabiedrība var saņemt personu datus likumīgā veidā skaidrs, ka ir ļoti daudz personiskas informācijas, kuru nedrīkst izpaust likumīgi. Vismaz ne, e, tad, ja persona ir piekritus tam. Nu, piemēram, iedzīvotāja medicīniskā informācija nebūtu publicējama. Taču vispārīga vai tīri profesionāla informācija varētu tikt publiskot arī tad, ja šīs personas, uz kurām šī informācija attiecas, nepiekrīt tam. Uh, nav devuši sākotnēji piekrišanu, e, ja vien šo personu personiskā dzīve netiek aizskarta. Un nu, te nu mēs nonākam pie slavenā gadījuma ar Bavārijas lāgeri, e, kur lieta tika izskatīta Eiropas kopienu tiesā. E, sabiedrībai bija informācija par tiesas spriedumu, bet nebija informācijas par vainīgo vārdiem. Pagājušā gada jūnijā tiesa vienojas ar komisiju, ka šo piecu vārdu publiskošana būtu pretrunā ar datu aizsardzības līgumiem. Ko mēs varam mācīties no šī gadījuma? Mums nevajadzētu teikt, ka šāda informācija publi, publiski var tikt informē, var tikt uh, eh, publicēta tikai tad, ja eh, attiecīgās personas tam ir piekritušas. Es domāju, ka eh, šo vārdu publiskošana varēja notikt tad, ja komisija būtu rīkojusies proaktīvi, proti, ja komisija būtu jau pirms tam minējusi šos cilvēkus. Tie bija pieci biznesmeņi, par kuriem mēs runājam, un viņu vārdi varētu tikt minēti, kā jau es teicu, ja komisija izmantot proaktīvo pieeju. Ombuds jau šorīt teica, ka proaktīvā pieeja ir ļoti svarīga. Ko tas nozīmētu praksē? Tas nozīmē, ka saskaņā ar datu aizsardzības noteikumiem šiem cilvēkiem jau pirms tiesas sprieduma paziņotu, kuri personu dati tiks publiskot vai varētu tikt publiskot. Martā mēs publicējām savā mājas vietnē mm, informāciju par šo proaktīvo pieeju. Ļoti detalizēts paskaidrojums tas bija. Šajā dokumentā mēs ilustrējam ar situācijām tādus gadījumus, kad personu dati var tikt sniegti. Šī proaktīvā pieeja nodrošina taisnīgu un likumīgu datu publicēšanu. Un arī pašas personas ir pilnībā informētas par to, kā notiek šī informācijas publiskošana, un viņas var arī izmantot savas aizsardzības tiesības, proti var vērsties tiesā, ja tas tiek izdarīts nepareizi. šī proaktīvā pieredze ir visu mūsu interesēs, gan iestāžu interesēs, gan pilsoņu interesēs, jo tas ir ļoti, e, tā ir ļoti efektīva pieeja. Mēs šeit dzirdējām eh, ka vairāki Eiropas ierēģi minēja to, ka nav pietiekami daudz darbinieku, kas nodarbojas ar informācijas sniegšanu. Proaktīvā pieredze ļaus mums izvairīties no papildus sūdzību iesniegšanas, kā tas bija Bavārijas lāgeru gadījumā. Mēs informācijā savā mājas lapā iesakām Eiropas iestādēm izstrādāt konkrētus paņēmienus, kā tie tās izmantos proaktīvo pieeju. Iestādēm šo politiku izstrādē vajadzētu sadarboties un mācīties mācīties paraugu praksi vienai no otras. Šī rīta diskusijās, manuprāt, ir ļoti svarīgi priekšsēdētāji pieminēt to, ka patreizējais tiesiskais ietvars nepied, nedod mums pietiekamas vadlīnijas par visām situācijām, kur ir nepieciešams līdzsvarot šo te datu aizsardzību un uh, E, caurskatāmību. Citiem vārdiem sakot, iestādes parasti nezina, kāda līmeņa caurskatāmība ir iespējama, ja runājam par personu datiem, bet vajadzētu par to domāt. Mēs runājam, ka tiesiskās paredzamības e, vārdā šo juridisko ietveru vajadzētu uzlabot. Un šīs vadlīnijas uh, Eh, varētu palīdzēt visām iestādēm. Eiropas parlaments pieņem grozījumus regulē 2009. gada martā, un šajos grozījumos arī parādījās um, šāds ieteikums. Pagājušā gada maijā šī komiteja vēlreiz iesniedz grozījumu par to, ka ir nepieciešams līdzsvarot dažādus um, aspektus. Tātad var var publiskot publiskos datu, personu datus, ja šie dati attiec tikai uz cilvēku personisko, tas ir profesionālo darbību, tad, ja šie dati attiec uz publiskās personas rīcību, vai arī, ja dati jau ir publicēti ar attiecīgās personas piekrišanu. Mēs pilnībā atbalstam Eiropas parlamenta iesniegtos grozījumus un ceram, ka šī komiteja Lībe un parlaments turpinās vadīt diskusijas par šo jautājumu. Eh, komisija nesen klā, nāca klajā ar priekšlikumu harmonizēt regulu 1049 ar Lisabonas līguma prasībām. Mm, ja te, šis priekšlikums tiks pieņemts, tad iespējams būs mazāka nepieciešamība pēc vispārējas likumdošanas un noteikumu pārskatīšanas. Taču es domāju, ka ir nepieciešama, ir morāla nepieciešamība pēc šo jautājumu precizēšanas tiesiski. Eh, nobeigumā es gribētu teikt, ka es vienmēr esmu gatavs jums palīdzēt šajā darbā. Mo, mani dienesti ir gatavi jums palīdzēt šajā darbā, piemēram, pārbaudot, vai jūs iesniegtie grozījumi pilnībā saskan ar e, tiesiskajām iespējām. Lūdzu, nekavējieties uzdot mums jautājumus, un mēs jums palīdzēsim. Paldies! Es nedaudz gribētu nozakt pāris minūtes no sesijas nobeiguma debatēm un pajautāt jums, vai ir kādam jautājumam profesorai Kertinai vai profesoram vai Pīteram Hostingsam. Jā, viens jautājums tomēr ir. Es e, gribēju jau teikt, ka šie bija tik ģeniāli cilvēki, ka savās runās viņi jau paredzēja jautājumus uz priekšu, un tāpēc jautājumu vairs nav. Bet tomēr e, Heidi grib uzdot jautājumu. Jā, paldies, Hastings kungs, jūs izteicāt ļoti interesants priekšlikums par to, kā vajadzētu turpināties likumdošanas procesam. Gribu uzdot jautājumu jums, Diemanduras kungam un profesorai Kurtisai. Uh, Mums kā parlamentam ir jāizvēlas mūsu darbības veids. Komisija tiešām ir nākus klajā ar šo jauno priekšlikumu, kas paplašina regulas aptvērumu. Kā lai mēs tiekam galā ar šo priekšlikumu? Paldies! Tātad šie te trīs nosauktie cilvēki varētu īsi atbildēt uz uzdoto jautājumu. Profesor Kertis, lūdzu. Kā jums atbildēt uz diviem priekšlikumiem? Jā, ir paredzēts pārskatīt 2008. gada direktīvu, un tagad ir jaunais komisijas priekšlikums ap, paplašināt regulas aptvērumu vienkārši. Kā lai mēs rīkojamies? Atbildi, es domāju, ka tas ir ļoti sarežģīti. Man liekas, ka šīs jaunākais priekšlikums ir drīzāk kosmētisks. Tajā vēlreiz tiek atgādināts tas, kas ir teikts Lisabonas līgumā, un tas vēlreiz tiek plašāk paskaidrots regulā. Es personiski domāju, ka runājot par klarifikāciju, kas mums ir judikatūrā un par paša līguma tekstu un pamatiesību hartas tekstu. Ņemot vērā to visu, mums ir nepieciešams pārskatīt regulu. Tas ir pats steidzamākais. Pārējās lietas ir tikai detaļas, par, par tām varētu pat aizmirst. Hastings kungs, lūdzu. Man atbild ir ļoti vienkārši. Jums nav jādara viens vai otrs, jums ir jāveic abi šie darbi. Ir labi, ka regulē paplašinās aptvērums, jo tā, tā, tādējādi tā tiek aktualizēta, taču, manuprāt, būtu labāk, ja tas viss būtu viens priekšlikums un nav nekādas jēgas šobrīd apst, apstādināt šo te tiesību aktu aktualizāciju. Es arī atbildēšu ļoti īsi, pilnībā piekrītu domai Eh, domām, kas izskanēja komisijas jaunākajā priekšlikumā. Es arī to ierosināju komisāru kolēģijai šo priekšlikumu. Taču, eh, ja mēs vienkārši. Tas, tas nav pārāk liels darbs, ir nepieciešams panākt to, lai regula attiektos uz visām iestādēm un aģentūrām. Taču tas nenovērš to, ka mums ir jāveic šis lielākais darbs. Uh, ar direktīvas pārskatīšanu. Mēs nedrīkstam kavēt pilsoņu piekļuvu dokumentiem. Pilnīgi piekrīt abiem iepriekšējiem runātājiem, ka ir jābeidz abi šie, jāveic abi šie darbi. Lielas paldies! Protams, Mēs zinām, ka Eiropas parlaments ir pieņēmis rezolūcijas par šo tēmu, tādējādi darot zinām savu nostāju. Un Lībe komiteja ir vienmēr uzskatījusi, ka ir nepieciešams pamatīgi pārskatīt regulu 1049, ņemot vērā judikatūras pieredzi. Tādējādi mēs varam pāriet arī pie nākamā runātāja. Mēs bieži sakam, ka regula 1049 ietekmēs visas aģentūras un Eiropas iestādes, un tādēļ man ir īpašs prieks uzaicināt Valēriju Plaka, kas pārstāvēs Eiropas Savienības tiesu. Viņš ir juridiskais konsultants un runās par caurskatāmību un ne tiesisko darbību, ne likumdošanas darbību. Lūdzu, desmit minūtes jums. Thank you. Paldies. On m'a laissé la, la, pas le choix sur le, le thème euh, qui est. Man neļāva izvēlēties tēmu. Mm. Bet man ļāva izvēlēties valodu, kādā es runāšu. Es izvēlējos franču valodu un atvainojos par to tiem cilvēkiem, kam tādēļ būs jāliek galvā austiņas. Gribu pateikties šai komitejai par to, ka uzaicināja uh, mūsu tiesas pārstāvi piedalīties šajās debatēs. Es gribētu pavisam īsi stāstīt par to, kāda ir pieeja dokumentiem, kāds ir juridiskais mm, aspekts tam un kādi juridiskie dokumenti ir pieejami eh, juridiskām iestādēm ir īpašs status. To arī atzīst 15. pānta 3. apakšpunkts līgumā par Eiropas Savienības darbību. Pat pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā tiesa nebija pakļauta caurskatāmības jautājumos, kā, kā tas ir minēts 255. Eiropas kopienu līgumā. Šobrīd ir jauninājumi, arī tiesai tiek uzlikta caurskatāmības pienākumi, bet tikai tad, ja tikai tas attiec uz administratīviem uh, pasākumiem, tikai tad, ja tiesa veic administratīvo darbību. Lisabonas līgums apstiprina, ka uh, tiesa savā juridiskajā darbībā netiek pakļauta dokumentu publiskošanai. Nesenais komisijas priekšlikums to arī vēlreiz apstiprina, eh, kurā runa par regulas 1049 pārskatīšanu, stājoties spēkā Lisabonas līgumam. Arī tur vēlreiz ir teikts, ka tiesa neietilpst regulas aptvērumā, tad, ja tiesa veic savu juridisko darbību, tātad ne administratīvo darbību. dok, piekļuve dokumentiem, kas, kam ir tiesiska daba, notiek saskaņā ar pavisam citiem noteikumiem, ar trīs jurisdikciju instrukcijām, kas ir dotas attiecībā par dokumentu publiskošanu. Mēs varam rezumēt šos principus tā, ka piekļuve dokumentiem ir tikai tiesības, tiesas procesa pusēm, tiek izmantoti tiesas pretrunu principi, proti abas puses var saņemt pilnu informāciju vienādā apjomā, var saņemt tiesas sēžu protokolus, ir divi ierobežojumi. E, tiek izmantots um, tiek izmantota tiesas runu slepenība, kas ir minēta tiesas statūtos, un arī personāla informācija netiek izdota ir konfidenciāli un slepeni dokumentu, kurus mēs neiesniedzam uh, abām šīm te strīda pusēm. Bet tagad pievērsīšos publiskai pieejamībai vai pilsoņu iespējām studēt tiesas dokumentus. Procedūras reglaments paredz iespēju visiem interesantiem ieskatīties tiesas spriedumu reģistros bet ne pašos tiesas spriedumos. Sabiedrībai, e, protams, ir pieejami tiesas spriedumi, kas tiek publicēti saskaņā ar noteikumiem. Tie tiek arī publicēti tiesas mājaslapā. Tātad pilsoņi var tieši izlasīt šo te pieejamo informāciju. Bet Protams, ka mēs ievērojam uh, anonimitātes principus, konfidenciālās informācijas principus atsevišķos gadījumos. Jāsaka, ka ir arī noteikumi, kas parāds pēc tiesas priekšsēdētāja atļaujas sniegt papildus dokumentus. Piemēram, ja notiek augstākā līmeņa tiesa, tad ir iespējams daļu dokumentu piedāvāt arī trešajai pusē, pēc tam, kad tiek saņemts rakst, saņemt rakstisks pieprasījums. Un šī trešā puse paskaidro ļoti sīki, ka tai, kādas tai ir likumīgas intereses piekļūt šiem papildus dokumentiem. Tādā gadījumā tiesas priekšsēdētājiem noteikti ir jāuzklausa šī trešās puses prasība tā ir iespēja, tā nav absolūta, tās nav absolūtas tiesības, bet tā ir iespēja pieprasīt informāciju un iespējams to arī saņemt. Es jau teicu, ka tiesa nav, uh, tiesas pienākums nav publicēt dokumentus par tās juridisko darbību, taču tas. Mm, nenozīmē, ka visa tiesas rīcība ir pilnībā ārpus mūsu regulas darbības, regulas 1049. Tiesa 2010. gada septembra lietā eh, Zviedrija pret Eiropas komisiju konstatēja sekojošo. Zvi tiesa pieņem lēmumu, ka Eiropas tiesa nav Eiropas tiesai nav jāsniedz pilna informācija, taču tas nenozīmē, ka pilsoņi nevar saņemt uh, informāciju par tiesas sēdēm, tad, ja to publicē kādas citas iestādes. Līdz ar to regula 1049 attiecas arī uz šiem protokoliem ja pilsoņi iesniedz prasības pēc šiem te memoāriem citām iestādēm, kurām tie ir pieejami, un nevis tiesai. Tiesa norādīja, ka šie te protokoli ir e, būtiski judikatūras pierādījumi. Līdz ar to prasība saņemt šos dokumentus no citas iestādes ir jāska, jāizskata saskaņā ar regulu 1049. Tas ir tāds kā izņēmums uh, tiesas īpašajam statusam, kas ir paredzēts uh, regulas 4. punktu 2. apakšpunktā. Vēl ir nepieciešams mums ievērot tādus principus kā abu strīdā iesaistīto pušu vienlīdzīgu informāciju un arī izvairīšanās no ārējā spiediena, kas varētu traucēt debašu līdzsvaram un arī līdzsvaram starp abām pusēm, kas iesaistītas sūdzībā. Tā ir īpaša prezumcija, ko mēs šeit izmantojam. Šī prezum, prezumcija attiecas tikai uz tām procedūrām, kas vēl ir spēkā, kas notiek procedūru notikšanas brīdī. Mēs aizsargājam visas iesaistītās puses tādējādi. Taču tad, kad ir noslēgusies tiesas, tad noslēdzies tiesas process, tad šī prezumcija vairs nav spēkā. Un tad mums ir jāskata dokumentu saturs ļoti cītīgi, lai redzētu, vai dažus no tiem var iesniegt vienai personai un nevis abām personām. Nesen padome vērsās ar jautājumu tiesā. E, trešās puses bija prasījušas padomē šos te protokolus par pirmstiesas izmeklēšanu. Konsultācija procesā ar padomi Eiropas kopiena tiesa uzskatīja, ka attiecīgā procedūra ir beigusies un nevar uzskatīt, ka varēs notikt jauns, jaunas, ja varēs tikt jaunas prasības celtas pret tiesas darbību, un tādēļ mēs izsniedzām šos te protokolus. Ļāvām izsniegt padomē šim te pieprasītājiem trešajai pusē eh, attiecīgos dokumentus. Paldies, es domāju, ka ar to es esmu īsi arī aprakstījis mūsu situāciju. In... Paldies! Es vēlējos pateikties arī visiem uh, diskusiju dalībniekiem. Īstenībā jūs esat uh, izteikušies tik īsā laikā par tik būtiskiem jautājumiem. Tagad došu vārdu Eiropas investīciju bankas darbiniekam Alfredo Panarellam. Viņš ir uh, Eh, nodaļas vadītājs un arī eh, konsultants, un viņš varēs stāstīt par uh, pilsoņu naudas izlietojumu. Es domāju, ka tas ir ļoti būtisks temats, kas mums visi interesē. Došu jums vārdu. Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es arī centīšos iekļauties sev atvēlētajās desmit minūtēs. Protams, man ir liels gods šodien uzstāties un runāt par piekļuvi dokumentiem. Kopš 1997. gada mēs jau piedāvājam pilsoņiem piekļūt EIB dokumentiem. Man ir jāatzīst, ka toreiz uh, eh, piekļuva dokumentiem bija ļoti ierobežota. Tad, kad stājās spēkā regula 1049, 1997. gada uh, noteikumi tika pārskatīti 2002. gadā, lai uh, varētu tos saskaņot ar jaunajiem nolīgumiem un normām, lai varētu to tātad mūsu 97. gada noteikums piemērot regulai 1049 centieni. Kopš tā laika mūsu uh, piekļuvas politika tika pārskatīta trīs reizes - 2006., 2007. gadā un arī 2010. gada februārī. Uh, un mēs esam veidojuši ļoti uzmanīgi arī savu caurskatāmības politiku. Uh, visi šie noteikumu pārskati. Uh, Mm, sekoja arī konsultāciju procedūrām, kas norisinājās līdz 2007. gadam. Mēs ņēmām vērā visas izmaiņas un to attīstību, kas ir skārušas likumdošanu. Tātad bija runāts arī par likumdošanu, kas attiecas uz um, institūciju um, iestāžu dokumentu izskatīšanu. 1049 regula um, ir saistībā arī ar 15. pantu līgumā, un mūsu caurskatāmības politika īstenībā ir daudz tālajošāka, un mēs esam apņēmušies īstenot visus uh, regulas 1049 pantus. Uh, un darīt to ļoti apņēmīgi. Mūsu politika īstenībā ir uh, ļoti lielā mērā identiska ar to, kas ir teikts uh, regulā 1049. Mēs runājam par uh, tātā dokumentu atklātību un visa informācija, kas ir bankas rīcībā, principā tiek publiskota, ja vien nav kādi iemesli, lai to padura, paturētu slēpenībā. Ja, finanš, ja banka kā finanšu institūcija vēl vēlas uh, saglabāt savu klientu uzticību, uh, savu līdzfinansētāju un investoru uzticību, tad, protams, ir jābūt caurskatāmības līmenim. Uh, un uh, pilsoņiem ir jābūt piekļuvai informācijai, jo savādāk iesaistītās puses um, tiktu ietekmētas nelabvēlīgi. Protams, um, ka um, bankai tajā pašā laikā vajadzētu veikt arī visas sev nospraustos mērķus. Protams, ja uh, pastāv um, personas datu. Um, Eh, konfidencialitātes risks eh, vai arī eh, varētu tik nodarīts skaitējums intelektuālajiem īpašumam, tad mēs paredzam zināms atkāpes caurskatāmības piemērošanā. Es vēlējos pateikt, ka Eiropas investīciju banka neliedz uh, citām iesaistītajām pusēm uh, saņemt informāciju no bankas un pat uh, arī uh, mūsu piekrišana nav nepieciešama informācijas sniegšanas procedūras laikā. Gan uh, fiziskas personas, gan juridiskas personas var saņemt saulēcīgu informāciju no bankas, ja to vēlas. Ja tiek iesniegta prasība par informācijas saņemšanu, un mēs, uh, protams, šeit neprivilēģējam kaut kādas atsevišķas iedzīvotāju grupas, lai uh, Mm, nebūtu nekādas kļūmes eh, informācijas sniegšanā, mēs esam arī izveidojuši sūdzību mehānismu. Un tas ir vienkāršs, eh, pietiekami efektīvs mehānisms. Eh, tātad jūs varat nosūtīt ēpastu. E un pateicoties šim mehānismam, ir iespējams arī efektīvāk risināt strīdus, jo mēs, protams, cenšamies izvairīties no strīdiem un tiesgadījumiem, bet ir paredzēts arī mehānisms tātad arbitrāžai pasaulē. Protams, eh, ja mēs eh, nevarēsim atbildēt klientiem pietiekam labi, viņi var vēsties arī Eiropas kopienu tiesā. Strīdu izskatīšanas mehānisms sākumā uh, iekļāva tikai uh, fiziskas personas, uh, kas dzīvo Eiropas Savienībā, vai arī uh, juridiskas personas, kam ir dzīves vieta Eiropas Savienībā. Mums ir jāpadomā arī par cilvēkiem, kas nav Eiropas Savienības iedzīvotāji, lai arī viņiem būtu piekļuva mūsu informācijai. Tādēļ mēs esam uh, Uh, pieņēmuši saprašanās memorandu ar ombudu, lai arī šie cilvēki varētu iesniegt sūdzības. Tātad uh, juridiskas personas, kam nav, piemēram, filiāls vai uh, dzīves vietas Eiropas Savienībā. As a new body. Mēs, eh, protams, eh, vēlamies sasniegt pēc iespējas augstāku caurskatāmības līmeni. Un Mēs uzskatām, ka tā ir daļa no mūsu pienākuma. Mums ir jāievēro Eiropas Savienības nosprostās vadlīnijas. Mēs arī vēlamies pārskatīt savu zārskatāmības politiku ik pa trim gadiem, lai varētu tātad sekot notikuma attīstībai un arī papildināt savu juridisko ietvaru. Mēs esam darījuši visu, lai varētu uh, īstenot pāraugu praksi un esam guvuši arī mācību no citām finanšu institūcijām. Uh, Protams, tas ir zināmā mērā arī saistīts ar to, ka tiek veidots uh, dialogs uh, ar uh, Eiropas uh, Savienības institūcijām. Mēs sazināmies ar kolēģiem uh, monetārajā komitejā, ar uh, deputātiem budžeta komitejā, un uh, tas uzlabo mūsu darbu ļoti daudzās jomās. Rezolūcija, kas tika pieņemta pagājušā nedēļā Strasbūrā, uh, tā tika pieņemta balstoties uz Kutaškunga ziņojumu, un tas ir tikai viens maz uh, akmenīts šajā kopīgajā arhitektūrā, ko mēs būvējam, lai varētu garantēt caurskatāmību. Mums ir jāsaprot, kāda ir Eiropas Savienības uh, politikas instrumenti, un uh, tiem ir jānāk par labu mūsu pilsoņiem. Un īstenībā es tagad beigšu savu uzstāšanos. Paldies par uzmanību. Thank you very much. Uh, Lielas paldies, saka priekšsādātājs Panerēlis kungam. Paldies, ka iekļāvāties savās desmit minūtēs un faktiski pat ietaupījāt mums pāris minūtes. Nu, tagad tāds nedaudz sarežģīts posms, vēl trim cilvēkiem jānāk šeit augšā jāpievieno šeit, bet panelisti tāpat laikā arī vēl varēs atbildēt uz jautājumiem, un tāpēc mums te vajadzīgs vēl kādas vietas, vai ne tā? Ah, very good, thank you, yes. Nu, cik lielisks risinājums, acīm redzot, ir ierosināts. Darīsim tā, ka visus jautājumus mūsu paneļa dalībniekiem un komentārus uzklausīsim tagad un pēc tam ļausim nākt nākamajiem panelistiem. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu. Uh, for... Es gribēju uzdot jautājumu EIB pārstāvim un arī tiesas pārstāvim. Vai jūs varētu īsumā paskaidrot, kā jūs saprotat Lisabons līguma formulējumu administratīvā uzdevumi gan EIB, gan tiesa? un EIB atsevišķi, es īsti nesapratu, kā jūs grasties šo noteikumu piemērot, jo jūs teicāt, ka jūsu pārskatāmības noteikumi iet vēl tālāk nekā 15. līguma pants. Kurš, kurš tā tad, kur tieši noteikumi jūs domājat? Uh, administratīvo uzdevumu noteikumu, kas paredzēts 15. līguma pantā, kur teikts, ka regula tiks piemērota tiesai un EIB tikai tad, kad tie īsteno savus administratīvos uzdevumus. Mums tas īsti NVO nav skaidrs. Un man tiešām interesē, kā jūs saprotat šo konkrēto formulējumu. Un attiecībā uz EIB vēl viens jautājums. Uh, Jūs teicāt, ka jūsu pārskatāmības noteikumi iet vēl tālāk nekā 15. pants līgumā un ka jūs ievērosiet regulu attiecībā uz katru pieprasījumu. Eh, tas ir lielisks juridiski noformulēts jautājums, kas var saņemt ārkārtīgi daudz atbildes. Mēs varētu jums nosūtīt EIB politiku Un tieši tā kā jūs teicāt, eh, redzējām prezentācijā, vai īstenošanas noteikuma attiecībā uz regulu ir īstenot, tad iznāk, ka, ja tie ir īstenoti, tad jāvaino ir regula, nevis tie, kas to īstenojuši. Bet jūs esat juristi, un es ceru, ka jūs izmantosiet šo jums par labu. Vispirms tā tad došu EIB pārstam vārdu atbildē, un pēc tam mūsu kolēģim no Eiropas kopienu tiesas. Tātad par administratīvajiem uzdevumiem. Pavisam vienkārši. Tas ir darbs, kas turpinās. Nepabeigtais darbs. Mēs sazinamies vēl ar uh, Eiropas komisiju, lai viņi mums palīdzētu paskaidrot, ko tad īsti nozīmē šie administratīvo uzdevumi 15. panta izpratnē. Katrā ziņā vēl nav secinājums eh, par šo mm, definīciju. Kas attiec uz citiem punktiem? Esmu pārsteigts, ka jūs sakāt, ka, lūk, mēs noraidīsim visus jūsu līgumus. Nē, nē, nē, es, nes, es nesaku, jūs nor, noraidiet. Nē, nē, nē, tagad nebūs debata par vienu NVO iesniegtiem pieprasījumiem. Tālāk Eiropas kopienu tiesas pārstāvim vārds. Šo jautājumu šobrīd pētām kontekstā ar iekšējo noteikumu piemērošanu, tāpēc nevaru tagad pārāk iepriekš jums pastāstīt, ko tas nozīmēs. Speaking, can... Personīgi runājot, var teikt, ka administratīvie uzdevumi lielākoties droši vien būs saistīti ar darbinieku jautājumiem, ar finanšu regulas piemērošanu jautājumu, kas, piemēram, būtu tādi kā valsts pasūtījums. To visu ietver šis jēdziens administratīvu uzdevumu ar atsevišķiem varbūt izņēmumiem, konkrēti interešu aizsardzībai, kas varētu būt aktuāls. Jā, paldies, un kā jūs teicāt, jūs nevarat iepriekš pieņemt lēmumu, jo lēmumu vēl tikai e, tiks pieņemt. Diemandoras kungs, jūs arī vēlēties komentēt? Jā, pavisam īsi priekšādātāji. Gribēju uzsvērt trīs punktus. Viens ir sasaistīts ar Hastings kunga teikto par proaktivitāti. Proaktivitāte ir pašā šīs lietas būtībā, pašā regulas būtībā, un tā tai vajadzētu tapt tulkotai. To gribu uzsvērt jo iestādes tiek lūgtas domāt un rīkoties jau iepriekš proaktīvi, steigties noteikumiem priekšā. Un šajos dokumentos iestrādāt jau iespēju, ka varētu tikt izteikts pieprasījums šos dokumentus publiskot. Tātad daudz labāk to darīt jau pirms tam, nekā pēc tam, kad pieprasījums jau iesniegts. Un komisija ļoti labi zina, ka šis darbs turpinās Bet, eh, lūk, ģenerāldirektorāti nereti šo lēmumu, tomēr šo ideju nav ņemuši vērā. Kas attiecas uz EKJ, tiesa ir eh, sniegus mums ļoti pamatīgas vadlīnijas, pamatnosnāns par to, kā precīzi interpretēt daudz no šiem noteikumiem, un es tiešām ceru, ka tā tas arī turpināsies, ir tīpaši attiecībā uz piekļuvu dokumentiem eh, dalībvalstīs. Te bija šis nopietnais Zviedrijas gadījums. Uh, Eh, un citas lietas, citas prāvas. Trešām kārtām par EIB runājot priekšsādātāji, kā ombuds, es gribētu, lai protokolā tiek ierakstīts, ka Meištata kunga prezidentūras laikā EIB ir burtiski mainījusi, revolucionāri mainījusi savu iestādi. Pirms tam viņi teica, lūk, nē, atvainojiet, mēs esam banka, mūs nevar piespiest eh, nodrošināt pārāk lielu pieejamību dokumentiem. Bet tagad Mešat kunga vadībā viņi saka, lūk, mēs esam gan banka, bet mēs esam arī Eiropas iestāde, un tāpēc mēs vēlamies nodrošināt informācijas piemību. Un es jums pateiktu, ka tiešām šajos pēdējos gados ir bijusi ļoti laba attīstība, ļoti pozitīva attīstība. Un tas ir saistīts ar šo pamatu informācijas atklāšanas punktu. Tas bija tas, ko gribēju teikt priekšādātāji. Paldies, saka priekšādātājs. Ja nav tālāku komentāru vai jautājumu, tad tagad gribētu lūgt eh, nākt šeit uz Mm, uz savām vietām nākamā paneļa runātājs, un tie būs Frontex, Eiropel un Eiropas vidas aģentūras pārstāvi. Lūdzu! Lūdzu, kolēģi, un tie, kas dodas prom, tiem liels paldies par uzstāšanos! On... Tātad šī ir noslēgums diskusijas sesija, un tās nosaukums ir pārskatāmība Eiropas Savienības aģentūros, kā jau teicu, mums ir pārstāvji no Frontex, Eiropal un Eiropas vides aģentūras. Vispirms došu vārdu juridiskā dienesta vadītājiem no Frontex, Sakārī Vorensola. English, uh, Angļi tiešām ir eh, vienkārši nožēlojami savos centienos izrunāt svešu valodu uzvārdus. Mm, diemžēl, diemžēl, jā, arī man ir, eh, jāsaka, nav īpaši labi izdevies, acīm redzot tas. Vorensola saka runātājs, tā izrunā man uzvārdu. Zinu, ka laika nav īpaši daudz, un tomēr pirms uzsākt savu uzstāšanos pāris vārdos gribu jums pastāstīt par Frontex. Es domāju, ka daudz no jums varbūt nemaz nezina, kas ir Frontex. Frontex ir aģentūra, Eiropas Savienības aģentūra, kuras uzdevums ir koordinēt un atvieglot dalību valstu kompetentos eh, robežsardas iestādes savā darbā. Tātad tas ir viens no tā sauktā Schengen tiesību aktu rezultātiem. Tātad šī sadarbība pie Eiropas Savienības ārējām robežām, kur e, jābūt vienādai augsta līmeņa kontrolē visās, e, visās dalību valstīs. Un Frontex ir izveidots tāpēc, lai šāda veida sadarbības starp dalību valstīm koordinātu, īstenot kopējas darbības un tam līdzīgi. Paldies! Paldies, ka uzklausījāt šo manu pirmo izteikumu, bet nu tagad pāriešu pie pārskatāmības jautājumiem. Un piekļuvi dokumentiem Frok, Frontex regula, ar ko tā tad tā tika dibināta, tika pieņemta 2004. gadā, un tur teikts, ka Frontex aģentūra uh, Un Frontex var komunicēt pēc savas iniciatīvas ar uh, sabiedrību strauji, objektīvi un viegli saprotamā veidā. Tātad mums ir pienākums, kas ir tiešā mērā pie, piemērojams šai regulā. Un tur teica, ka mēs drīkstam komunicēt. Praksē tas nozīmē, ka Frontex ir izvēlējies tādu proaktīvu komunikācijas politiku, uh, Viens no mūsu, viena no mūsu vienībām jau 2005. gadā bija tieši mm, sabiedrības informācijas mm, vienība, jeb nodaļa, un visas personas, kas tiek pieņemtas darbā, tur tām, e, tās strādā, e, tur cenšas strādāt pie tā, lai presa relīze būtu skaidrs, saprotams un tam līdzīgi. Tā šajā pašā 28. punktā tāpat teikts, ka Frontex ir pakļaus arī regulē 1049 Bet šeit mums jāatcerās, ka 1049 ir regula attiecībā uz piekļuvi dokumentiem un nevis piekļuvi informācijai. Un tāpēc mūsu pienākums sazināties, proaktīvi sazināties un komunicēt ar sabiedrību ir daudz plašāks nekā regulā noteiktais. Šeit runāts tiek tikai par piekļuvi dokumentiem. Savukārt piekļuvi informācija ir noteikta jau Frontex regulā un šajā pantā netiek tik īpaši regulēta. Un tur, kā jau teicu, šis uzsvars ir uz vārdu mei, jeb drīkst komunicēt. Mēs esam pieņēmuši arī, to ir pieņems Frontex uh, valde 2008. gadā pieņēmusi iekšējo lēmumu, ar kuru tiek noteikti praktisks regulējums tam, kā mēs piemērojam 1049 regulu. Šajā iekšējā valdes lēmumā drīz tiks ieviestas svaigākās izmaiņas, tātad notiks atjaunošana, jo situācija ir mainīsies, parādījušās jaunas vajadzības, uh, un tas tiks darīts arī tāpēc, ka iespējams būs arī regulā grozījumi, jeb lūk šī pārskatītā versija, par ko jūs spriežat šodien. Nu, tā tad tikko šeit parlamentā būs labi darba rezultāti un arī padomē, tā mēs tūlīt pat arī atjaunināsim savus iekšējos noteikumus. Pāris noteikumi par eh, pieprasījumiem no sabiedrības par piekļuvu Frontex dokumentiem. Mums ir ļoti maz šādu pieprasījumu. Es nesaku to tāpēc, ka es gribētu uzreiz jūs lūgt visus sniegt šādus pieprasījumus. Nē, Mēs, jāsaka, arī mums resursi ir salīdzinoši maz, lai mēs varētu tos apstrādāt, bet varbūt tas ir saistīts arī tāpēc, ka mums ir šī proaktīvā komunikācijas politika un mēs spējam informēt par savu darbību. Mums ir apmēram desmit pieprasījumu gadā par piekļuvu dokumentiem, tātad nepārāk daudz. Un tomēr, jā, nu, pilna procedūra ir izstrādāt šādu pieprasījumu izskatīšanai nenoliedzami. Tālāk. Pāris piemēru no pieredzes, no prakt, tīri praktiskā viedokļa raugoties. Lai arī mūsu pieredze, kā jau teicu, nav īpaši plaša, tikai desmit pieprasījumu gadā. Pārsvarā regulas piemērošanas procesā mēs neesam sastapušies ar kādām nopietnām problēmām. Bet ir četri punkti, kas varbūt ir e, apspriežami. Pirmais, kā jau es teicu, ir piekļuva, piekļuva dokumentam vai piekļuva informācijai, tātad formulējums. Tomēr lielākajā gadījumā, nu, šajā desmit pieprasījumu gadījumā gadā, uh, esam sastapušies tieši ar pieprasījumu, par, pieprasījumu pēc informācijas, nevis piekļuvu dokumentiem. Tātad pieprasījums, teiksim, par to, cik daudz ir bijuši nelegālu migrantu, skaitļi attiecībā uz patvērumu meklētājiem, nu, tāda vai citāda veida kontrabandas. Uh, eh, apkrošanas rezultātu un tam līdzīgi. Tātad te netiek pieprasīts, eh, pieprasīt piekļuvi konkrētam dokumentam, bet gan kaut kādiem datiem informācija. Un tāpēc mums jāizdara eh, dažādi veidi iekšēji pētījumi, izmeklēšanu, lai visu šo informāciju tad uz papīru uzliktu un uztaisītu to par dokumentu, lai tas vairāk izskatītos pēc dokumenta, bet tas tiešām vairāk ir pieprasījums pēc informācijas. Otrs punkts, kas rada mums zināmas diskusijas, ir gadījumi, kad pieprasījumi attiecās uz dokumentiem, kas nāk no dalību valstīm. Frontex ir veicinoša un koordinējoša iestāde, respektīvi mūsu darbība lielā mērā pamatojas uz, eh, uz dalību valstu uzticēšanos mums. Un mēs saņemam diezgan daudz dokumentus no dalību valstīm. Mēs veicam arī riska analīzi, pamatojoties uz šiem dokumentiem attiecībā uz draudiem, pie ārējām robežām un šādu riska analīžu gadījumos. Izē materiāli, protams, nāk no dalību valstīm. Un šie, izē, šie materiāli pārsvarā ir konfidenciāli. Dalību valstis Mums ir bijuši arī pāris jautājumi, pieprasījumi pēc informācijas, kas nāk no dalību valstīm, un tad saskaņā ar regulu mēs vēršamies pie dalību valsts un vaicājam viņiem, tātad konsultējums ir viņiem, kāds ir viņu viedoklis. Parasti viņi skaidri nesaprot šo sistēmu, un viņi vienkārši atbilst, nē, nē, nē, nesniedziet šo informāciju, nenodrošiniet piekļuvušiem dokumentiem, Un šādos gadījumos man nāks viņus pārliecināt, ka jā, jums, eh, jūs varat teikt nē, bet jums ir jāpasaka, kāpēc jums ir jāsniedz iemesls, kāda saskaņā ar precedenta tiesībām jums ir jāsaka, kāpēc es nedrīkstu šo informāciju, šo dokumentu eh, nodot publiskai pieejai. Nu, es ceru, ka šis jautājums varbūt tiks risināts jaunajā regulas pārskatītajā versijā un mums palīdzēs. Nākamais jautājums - dokumenta daļēja pieejamība kur daļa, teiksim, tiek slēpenota. Nereti nu, tiek iesniegti operatīvie plāni vai novērtējumi ziņojumi, kas ir ļoti gari dokumenti ar ļoti blīvu informāciju, desmit simts lapušu apmēros, un lielākā daļa šo dokumentu ietver informāciju, ko esam saņēmuši atkal no dalību valstīm un ko tās uzskata par konfidenciālu. Respektīvi, daļēji publiskot varam dokumentu, tad, ja veicam plašu administratīvo darbu, katrai lapusē mums jāiet cauri, jāsvītro, jāslepeno tā daļa, kas tad ir uzskatām par konfidenciālu, tas prasa uh, milzīgu administratīvu, tas rada milzīgu administratīvo slogu, un tomēr mēs esam raduši tādu jaunu risinājumu šai saistībā un gribam to proaktīvi atkal īstenot. Mēs uh, gatavojam jau iepriekš pirms operatīviem plāniem tādu īpaši, ne, es atvainojos tieši pirms novērtējuma ziņojumiem, mm, tātad ziņojumi par koordinētu gatavojam jau no paša sākuma tā saukto publisko versiju un iekšējo versiju, tātad divas versijas. Un es ceru, ka tas varbūt var atrisināt situāciju. Tikko kāds ir ieinteresēts kādā konkrētā dokumentā, lūk, ir šī publiski pieejamā versija, publiskai paredzētā versija, kur ir visa mūsu iekšējā informācija, kas nav konfidenciāla un kas nav būtiska dalību valstu interesēm Un tad, protams, ir iekšēja informācija, kur ir visi šie statiskie konfidenciālie dati. Un tad pēdējais punkts, kur mums arī zinām pieredze, un tie ir delikātie dokumenti. Jūs jau zinat, ka uh, šāds delikāts dokuments tiek kā tāds klasificēts, tad, ja tas ir klasificēts saskaņā ar tās niedzēju noteikumiem. Tad, kad šis dokumenta radītājs, e, dokumentu, piemēram, ir klasificējis kaut kādā kategorijā, tad jāsaka, mums manevrēšanas iespējas izbeidzas. Bet problēma šai gadījumā, un to es pats praksē arī pieredzējis, ka klasifikācija uh, ir ļoti vienkārša metode. Vienkārši to nosaukt par kaut kādu dokumentu, nesniedzot nekādu iemeslu, kāpēc, lūk, šis dokuments uzskatāms par konfidenciālu. Tātad arī šeit, es domāju, mēs gaidam zinām palīdzību no pārskatītā regulas varianta. Un tad vēl pāris minūtēs par mm, jums pastāstīt, ka kopumā vispārīgi komisijas priekšlikums par šo regulas pārskatīšanu nu, mums nerada nekādas problēmas mēs pilnībā pieņemam šo priekšlikumu, mums tas liekas pilnīgi adekvāts. Un, nu, protams, ir atsevišķas jomas, kas īpaši interesē Frontex šajā saistībā, un par to jau jums nu pat pastāstīja. Ir, piemēram, šis jaunais izņēmums, kas paredzēts, eh, sasa, ko paredzēts sasastīt ar fizisku personu drošību. To mēs vēlamies sīkāk izpētīt, lai redzētu, kādas sekas tam būs uz mūsu darbību. Tad ir vēl viens iemesls, lūk, šis objektivitātes un uh, objektivitātes elements atlases procedūrās. Varbūt šeit ir arī vajadzīgs neliels pētījums par to, kā tas izpaudīsies tālāk dokumenti, ko nevar, nav iespējams identificēt. Tātad atkal šeit ir jautājums par pieprasījumu pēc informācijas vai pieprasījumu pēc dokumentu. Es ceru, ka jaunā informācija sniegš šeit paskaidrojums tālāk. Maksājumi par dokumentiem. Uh, Nu, jāsaka, mēs nekad neesam pieprasījuši naudu par dokumentu padarīšanu publiskos. Nezinu, varbūt šajos grūties ekonomiskos laikos tas varētu būt ieņēmumu gūšanas avots. Un tad vēl arī, lūk, publiska pieeja un personas datu aizsardzība. Jāsaka, šeit arī tā saikne nedaudz neskaidra, īpaši ņemot vērā neseno tiesas eh, prāvu. Uh, Bet es ceru, ka arī tas tiks eh, tātad regulā precizēts. Paldies! Warren, Warren Sola, thank you very much for that. Paldies! Jūsu prezentācija bija tiešām interesanta es vēlējos pateikt, ka es īstenībā pārāk uh, daudz nelasītu to, ko komisija piedāvā attiecībā uz direktīvas pārskatīšanu. Varbūt, ka jums vajadzētu vairāk iepazīties ar to, ko piedāvā parlaments. Īstenībā, nu, tas ir tā nedaudz diezgan uh, atšķirīgi no uh, padomas un komisijas piedāvājumiem. Un tad, kad es runāju par komisiju un padomu, es runāju par institūcijām, nevis par cilvēkiem, kas šajās institūcijās strādā. Paldies, eh, saka arī kungam. Tagad došu vārdu Eiropol um, juridiskās nodaļas vadītājiem Dītriham Noimanam. Lūdzu, desmit minūtes. Thank you, Chair. Um... Paldies. Paldies, ka uzaicinājāt mani uz šādu pasākumu. Tas, protams, vienmēr ir eh, pagodinoši un iepriecinoši. Man ir tikai daži attēli, eh, kas eh, tūlīt parādīsies uz ekrāna, un es runāšu tikai par dažiem punktiem. Mēs vēlētos, lai tad, kad jūsu komiteja un arī vēlāk visi deputāti plenārsēdē runās par šo regulu, uh, lai jūs ņemtu vērā uh, konkrētas prasības no Eiropola puses. Es vēlējos uh, pateikt, uh, kas notika uh, šī gada martā. Tā bija operācija. Mēs uh, piedalījāmies operācijā, aizturējām 184 um, pedofilus un um, arī um, atradām apmēram 200 upurus, 670 uh, aizdomās turēto tika uh, Uh, atrasti, un pateicoties uh, mūsu datiem mums izdevās veikt tik plašu apjomīgu operāciju. Tātad, uh, šos noziedzniekus izdevās aizturēt, un mēs esam sagatavojuši apmēram 4200 uh, izpētes ziņojumus, izmeklēšanas ziņojumus, un uh, īstenībā visi šie dokumenti arī īstenībā tiek pakļauti jūsu pieņemtajai direktīvai. Uh, jāņem vērā, ka mēs tomēr vēlamies darbot kā tāds uh, drošs uh, tiesību sargājošo iestāžu patvērums. Uh, dalība valsts uzticas Eiropolam, un es īstenībā esmu pats kādreiz bijis policists. Bieži vien policistiem neusticas uh, un um, daudz domā, ka viņi nevar konfidenciāli attiekties par to informāciju, kas ir viņu rīcībā. Bet uh, kas notiek Eiropolā? Mums ir uh, jāuzglabā ļoti daudz jūtīgu datu, it sevišķi tad, ja šie dati tiek izmantoti tekošajā izmeklēšanas procesā. Uh, Protams, eh, ir eh, konkrēti dati, eh, kam piekļuvi ir nodrošināti tikai mūsu aģentiem, kas tajā brīdī veica lietu izmeklēšanu. Es ceru, ka jums visiem ir laba redzēšana, un jūs varēsiet saskatīt šos mazos būrtiņus. Pirmām kārtām vēlējos pateikt, ka Eiropola rīcībā ir ļoti daudz jūtīgu personas datumu. Protams, mēs esam norūpējušies par Eiropas Savienības pilsoņu drošību. Otram kārtām, kā sabiedrības piekļuve eh, šādiem datiem tiek regulēta nacionālajā līmenī. Varbūt, ka jūs varētu vairāk izpētīt, kas notiek tieši dalību valstīs, iepazīties ar tur izmantojamiem principiem, eh, jo noteikti tas varētu uzlabot arī eh, institūciju darbību. Vēl kāda piezīme. Protams, Eiropolam ir ļoti skaidrs atskaitīšanās režīms, šāda atskaitīšanās sistēma, jo es domāju, ka šī piekļuva dokumentiem īstenībā tā ir divi radinieki, tātad caurskatāmība un atskaitīšanās. Mūsu izpildu padome atskaitās padomē, zināmā mērā mēs atskatāmies arī parlamentam Un uh, mūsu uh, direktors Vainvraita kungs arī bija ieradies šajā komitejā pirmdien. Protams, uh, ir uh, arī datu aizsardzības uh, uzraudzība, ir um, kopējā uh, uzraudzības padoma, un tad ir arī uh, Eiropas datu aizsardzības uzraugs. Uh, Un, protams, Eiropols, Eiropolam ir jāatskaitās revīzijas palātāji kopienā kopumā, jo mūsu finansē no kopienas budžeta, un ja mēs runājam par atskaitīšanos un caurskatāmību, ir tā informācija, ko mēs piedāvājam dalību valstīm, tiek publicēta, un par to ir iespējams izmantot individuālos tiesas procesos. īstenībā mēs savus mājas darbus jau izpildījām pirms spēkā stājās Lisabonas līgums, tātad mēs garantējam piekļuvu dokumentiem, un tad, kad tika pieņemts jauns juridiskais pamats, mēs jau bijām pārskatījuši Eh, noteikums, kas attiecās uz eh, sabiedrības piekļuvu dokumentiem. Tagad mums ir tāda eh, izpildu padome, mūsu valde arī pieņēma šo lēmumu, un īstenībā mūsu noteikumi ļoti cieši sasaucas ar to, kas ir minēts regulā 1049, dažas, dažviet tie pat ir pilnīgi identiski. Mēs arī paredzam piekļuvi dažādām datu sistēmām, bet tā ir ļoti specifiska problēma, kam pievērsīšos nedaudz vēlāk. Kādēļ dažreiz netiek ļauta piekļuve dokumentiem? Īstenībā tas arī ļoti cieši sasaucas ar regulā minēto. Mm. 2007. gadā, no 2007. līdz 2010. gadam mēs šo piekļuvi uh, atļāvām ļoti daudzos gadījumos, tikai 29 prasības tika noraidīts, jo mēs dokumentus vai daļai vai uh, pilnībā nevarējām publiskot. Protams, mums ir uh, jāsaglabā arī līdzsvars starp drošību un tiesībām piekļūt dokumentiem. Ņemot vērā šo kontekstu, uh, Es esmu uh, redzējis, ka 15. pantā uh, likumdevējs Eiropas centrālajai bankai, EKT un Eiropas investīcija bankai ir atstājis iespēju piedāvāt izskatīšanai tikai administratīvus dokumentus. Un mēs varētu arī diskutēt par to, vai Eiropas Savienības drošības aģentūrām vajadzētu tikt iekļautām tieši šajā klauzulā. Līdz šim tas vēl nav noticis. Bet es domāju, ka tiesības uz drošību, ko var uh, interpretēt, ko var nolasīt uh, dažādos līguma pantos, piemēram, 88. pantā, uh, arī ir uh, jāgarantē, un uh, es domāju, ka arī tiesības uz drošību zināmā mērā var garantēt dažreiz atsakot uh, piekļuvu konkrētiem dokumentiem. Mēs šeit runājam par tādiem dokumentiem, kas attiecas uz uh, notiekošo izmeklēšanu, uz uh, dažādiem um, analītiskajiem ziņojumiem un arī uz dalībvalstu veiktajām aktivitātēm izmeklēšanas gaitā. Protams, mums ir jāizveido tāda pragmatiska pieeja. Es saprotu, ka šodienas diskusijās ir daudz plašāka tematika. Uh, ja mēs runājam par izņēmumu, tātad kādi dati netiek piedāvāt atklātībai. Eh, šo izņēmumu noteikti vajadzētu paplašināt. Mēs nedrīkstam, piemēram, eh, vienmēr eh, atklāt arī informāciju, ko esam saņemši no trešām valstīm, trešām personām, bez šo cilvēku vai struktūru piekrišanas. Protams, pilsoņu tiesības eh, piekļūt dokumentiem eh, ir vienā svaru kausā, otrā svaru kausā atkal atrodas personas datu aizsardzība. Šeit varam minēt atkal slaveno Bavārijas lāger lietu. Un nekādā ziņā mēs nedrīkstam apdraudēt cilvēku drošību, ja tiek eh, atklāti tādi dokumenti, kas iekļauj viņu personas datus. Uh, Jāņem vērā arī īpašā Eiropola uzbūve. Mēs izmantojam ļoti daudz datu bāžu, ļoti daudz datu. Mūsu datu sistēmu uh, lielu daļu vajadzētu izņemt no jūsu regulas aptvēruma, jo īstenībā katru dokumentu tad varētu uzskatīt par tādu, kas ir atrunāts uh, šajā regulā. Un mans kolēģis no Frontex teica, ka zināms datus vajadzētu izņemt no šīs direktīvas, no šīs regulas aptvēruma. Man tāpat ir jāpiezīmē ka mēs nedrīkstētu pieļaut tāda juridiskā deficīta izveidošanu. Izveidot pietiekami labs režīms, eh, ir iespējams piekļūt datiem, ir iespējams tos labot, un pēc tam var palūkt, lai dati tiktu dzēsti no datu bāzes. Un mēs garantējam patiešām augstu datu aizsardzību. Eh, priekšsēdētājs atgādina runātājiem, ka viņam tikai viena minūte ir palikusi. Jā, nu tas būs visai grūti. Eh, es vēlējos pieminēt uh, vēl tikai divus elementus vai tikai pat vienu. Tātad runājot arī par Eiropolu darbinieku um, vārdu un amatu publiskošanu, tas ir ļoti problemātisks jautājums, jo dalību valstu tiesas lūdza, lai varētu šo darbinieku vārdus neizpaust, ņemot vērā arī tos cilvēkus, kas uh, strādā cīņā ar organizēto noziedzību. Tagad varbūt daži administratīvi jautājumi. Protams, ir jāizveido reģistrs, ir jāizveido visu dokumentu saraksts, kas ir mūsu rīcībā. Un es lūgtu, lai no aptvēruma tiktu izņemtas tās datu sistēmas, kas ir Eiropol, jo savādāk mēs visu laiku tiktu apvainoti regulas normu pārkāpumos. Uh, tas ir, eh, un ņemot vērā 15. pāntu, mums vajadzētu arī saprast, vai mūsu saistības tomēr nevajadzētu samazināt, proti piedāvājot eh, izskatīšanai tikai administratīvu saturu dokumentus, jo tie dokumenti, kas ir saistīti ar individuālam, ar, ar konkrētām eh, operācijām, ar policijas darbu, policijas operācijām, bet varbūt jau noslēgušos izmeklēšanu, bet kas vēl joprojām ietekmē konkrētās tiesvedības procedūras, tātad visus dokumentus, dokumentus, kas ir saistīti ar šīm parādībām, nevajadzētu publiskot. Ehm, tas bija viss, ko es vēlējos teikt. Paldies, ka eh, jūs man ļāvāt runāt nu, par dažām sekundēm ilgāk, un es ar prieku atbildēšu uz jautājumiem. Paldies! Thank, thank you, Mr. Newman. I will... Lielas paldies, Newman kungs. E Man vienmēr ir prieks dot dažas papildus sekundes vai nu tādam policistam, kas vēl ir šajā matā, vai tādam, kas ir bijis kādreiz policists. Mēs, protams, priecāsimies, ja jūs mums iesniegsiet rakstisku materiālu, tas palīdzēs gan referentiem, gan arī pārējiem mūsu komitejas eh, locekļiem, it īpaši par šo in in interešu līdzsvarošanu. Un pēdējā runātāja, kas nav mazāk svarīga par iepriekšējām, tā ir Eiropas vidas aģentūras direktore eh, Žaklīna Maglēta. Viņa vada šo, šīs aģentūras darbu uh, Briselē. Tātad Žoziana Rivieres atvainojas. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es gribu jums pateikties par to, ka uzaicinājāt Eiropas vidas aģentūru piedalīties šīs dienas debatēs. Savas runas sākumā es gribētu īsti pastāstīt par mūsu aģentūru un par to, ko tā darīs ko tā dara. Un pēc tam es pastāstīšu par to, kā uz mums attiec šī te piekļuva administratīviem oficiāliem dokumentiem un arī par to, kā sabiedrība var piekļūt eh, vides eh, dokumentiem saskaņā ar Orhusas regulu 1367, kas tika jau pieminēts šodien. Šīs divas regulas patiesībā ir nesaraujamas. Tās abas attiecas uz piekļuvu, in, piekļuvu informācijai. Eiropas uh, vidas aģentūra, Eiropas Eiropas Savienības aģentūra, kas atrodas Kopenhāgenā un tika dibināta 1994. gadā. Mūsu uzdevums ir sniegt konkrētu, aktuālu, ticamu, neatkarīgu informāciju gan politisko lēmumu pieņēmējiem, gan arī sabiedrībai kopumā ar mērķi uh, atbalstīt ilgspējīgu attīstību un dot uh, būtiski ieguldījumu vidas aspektu uzlabošanā. Aģentūra piedalās vides uh, Eh, likumdošanas izstrādē Eiropas kopienā, veic dažādu veidu pētījumus, sniedz informāciju, datus, indikātors, eh, tos iesniedz gan Eiropas komisija, Eiropas parlamentam un dažādām dalību valstu aģentūrām. Mums ir 32 dalību valsts, tātad 27 Eiropas Savienības dalību valsts, tāpat arī Norvēģija, Īslande, Lihtenšteina, Turcija un Šveica. Uh, Tātad ir politiskie Eiropas un dalību valstu aktieri, ar kuriem mēs sadarbojamies, bet bez tam mēs sadarbojamies arī ar citām Eiropas iestādēm, Eiropas ekonomiskā un sociālā komiteja, reģionu komiteja un arī citas aģentūras. Ja mēs runājam par institucionālo ietvaru, tad akadē, arī sadarbojamies ar akadēmiskām, pilsoniskām, eh, zinātniskām iestādēm, ar dažādiem uzņēmumiem un arī pilsoņi lieto mūsu informāciju. Mēs darbojamies tādā jomā, kas nav saistīta tikai ar politiķiem Eiropas vai dalību valstu līmenī. Tā ir joma, kas ir svarīga arī pilsoņiem. Viņiem ir ļoti svarīgi saņemt informāciju par vīdi. Eirobarometra dati liecina par to, ka pilsoņi vēlas saņemt informāciju un arī piedalīties lēmumu pieņemšanā par tādiem ikdienas tematiem kā ūdens, gaisa kvalitāte vai vīdes ietekme uz viņu veselību. Ja mēs runājam par piekļuvi oficiāliem dokumentiem, tad regulas 1049 eh, izmantošana mūsu aģentūrā papildina arī mūsu aģentūras dibināšanas regul, reglaments, kas tap 2003. gadā mēs eh, jau šajā savā eh, reglamentā pieminam šo regulu, ko es esmu arī pievienojis rakstiskajiem dokumentiem, ko jums izsniedz. 2004. gadā mēs pieņēmām arī labās administratīvās prakses kodeksu ar mērķi nodrošināt aģentūras caurskatāmo darbību attiecībā pret partneriem un lietotājiem. Šo kodeksu savulaik sastādīja Eiropas ombuds, un to mēs lietojam kā pamatu mūsu sadarbībai ar plašāku sabiedrību. Praksē visi mūsu dokumenti ir pieejami publikai, e, izņemot tos dokumentus, kas e, ietilpst e, regulas 4. panta definīcijā. Mums ir aģentūrā speciāls jurists, kurš nodarbojas ar pieprasīto dokumentu izsniegšanu. Mm, viņš katru gadu piedalās dažādās tikšanās reizēs, ko organizē komisijas ģenerālsekretārs. Tiek iesniegti formāli pieprasījumi saņemt administrāciju administratīvos dokumentus. E, taču šādu pieprasījumu ir maz. E, šobrīd šie pieprasījumi ir tikai par konkursu procedūrām vai arī par darbā pieņemšanas procedūrām. Ja mēs runājam par regulas pārskatīšanu pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā un it īpaši attiecībā uz 15. panta trešo daļu, kas tieši saistots mūsu aģentūrai, mēs e, priecājamies par to un uzskatām, ka šī paplašināšana patiesībā ir notikusi jau 2003. gadā. 21. martā eh, komisija nāca klajā ar priekšlikumu paplašināt eh, regulas aptvērumu, iekļaujot tajā arī aģentūras. Eh, visi, divtu, de, visi šī regulas grozījumi un aktualizācija uzlabos caurskatāmību un sabiedrības lielāku piekļuvi dokumentiem. Aģentūra noteikti to visu ievēros. Uh, Mūsu misija, kā jau es teicu, ievadā ir ievērot arī regulu 1367, kas attiecas uz Eiropas aģentūrām, kurām jāievēro Orhus konvencija par piekļuvi informācijai, par vidi un par sabiedrības informēšanu par šiem jautājumiem. Praksē e, Eiropas pilsoņi visbiežāk prasa e, informāciju par vīdi, izmantojot mūsu interneta mājas lapu, kuras adresi jūs redzat uz ekrāna. Tātad www.eea, Eiropa, EU. Tas ir mūsu, tas ir vispār viens no plašākajiem informācijas avotiem par vīdi internetā. Mm, pilsoņi var ne tikai saņemt informāciju, bet arī uzdot jautājumus online. Nā, visi mūsu pārskatis, internets, pašreiz statistikas dokumenti var tikt lejuplādēti bez maksas šajā mājaslapā. Mēs e, veidojam piecgadu pārskatus par vidi Eiropas Savienībā. Tie ir pieejami 32 valodās, tās ir mūsu dalību valstu valodas. Un vēl nedaudz skaidri par to, kā tiek izmantots mūsu, izmantot mūsu mājaslapā. Pēdējo divu gadu laikā apmēram mēnesī tiek e, mūsu mājaslapā apmeklē 300 tūkstoši cilvēku. Visvairāk e, iedzīvotājs interesē vides dati un geogrāfiskās kartes. Visvairāk lietotāju ir apvienotajā karalistē, Vācijā, Itālijā un Spānijā. Un vēl es varu teikt, ka mūsu mājaslapas saturs tiek publicēts saskaņā ar licenci Creative Commons. Un e, jūs varat lietot visu mūsu informāciju bez maksas, bet ir obligāti atsauc uz mūsu mājaslapu. Nobeigumā es gribētu pasvītrot, ka e, Eiropas vides aģentūra tic caurskatāmības uh, principam, tas ir mūsu mērķis. Mēs uzskatām, ka gan politiķiem, gan arī pilsoņiem ir nepieciešama viegla piekļuva informācijai, lai varētu labi izvērtēt vidas politikas priekšlikums. Mēs gaidām regulas 1049 pārskatīšanu un uzskatām, ka piedāvātie priekšlikumi dos vēl labāku piekļuvi iedzīvotājiem. Eh, šī piekļuva būs vidē draudzīgāka un tā iedzīvotāji varēs rast rast atbildes uz saviem ikdienas jautājumiem par vidi. Un līdz ar to sabiedrība tiks uh, izglītot labāk par šiem jautājumiem, arī lēmumu pieņēmējiem šī izglītība neiespēcama. Paldies par uzmanību. Merci, madame, pour, uh, votre... Liels paldies par jūsu uzstāšanos, saka priekšādātājs. Nu, ar prieku var jums apliecināt ka parlaments nenodarbosies ar tādu pārstrādātu versiju, kas um, tiktu bijusi sagatavot jau komisijas iepriekšējā mandātā vai kaut ko tam līdzīgi, kur nebūtu ņemtas vērā pašreizējās komisijas, komitejas debatas. Skatīsimies, lūk, ko parlaments nāca klajā savā nostajā. Tas ir uh, tāds uh, dokuments ar tabulām. Šķiet, man vispirms jāuzliek brilla, lai varētu saskatīt, kas te rakstīts. Bet, nu, katrā ziņā tas labi atspoguļo parlamentu domu gājienu, nu, vismaz vairākumu parlamentā, jo ne jau visas politiskās grupas šajā parlamentā ir viensprāts nenoliedzami. Nu, vēl mums ir pāris minūšu laika, lai izteiktu tādus pavisam īsus jautājumus vai komentārus. Lūdzu, Diedri. Paldies. Izteikšos īs. Atgriežoties pie, nu, fakta, nu, par Eiropolu. Es domāju, ka ārkārtīgi svarīgi atcerēties šeit vienu ļoti svarīgu jautājumu, respektīvi, kādā veidā Eiropas Savienība vēlas risināt ne tikai jautājumu par klasificētu informāciju, bet, piemēram, arī jūs lapanī izmeklēšanas dienestu un tam līdzīgi, kas ir daudz plašāks jautājums nekā Eiropola. Un es, protams, atbalstītu to, ka Eiropola Eh, publisku piekļuvu dokumentiem ierobežot uz administratīviem dokumentiem, bet man liekas, ka tas jāskata kontekstā arī ar iekšējo drošības stratēģiju, kur ir virkne interesēto pošu, kas sadarbojas, kas iegūst konfidenciālu informāciju un tā tālāk. Tad, tad domāju, ka šis jautājums ir daudz plašāks. Un vēl divi pavisam īsi komentāri. Es domāju, viss šis jautājums par klasificētiem slepeniem dokumentiem, kas parādās, parāda, ka šis jautājums ir ļoti nozīmīgs Un ar to es gribu teikt, ka ir, ir notiek pārāk spēcīgi labskatība, pārāk bieži dokumenti tiek pasludināti par slepeniem, kad konfidenciāliem, kad tas tā nemaz nav nepieciešams. Tas, protams, attiec arī uz ASV, tur arī tas ir konstatēts. Tad ļoti lielā mērā par daudz, par daudz dokumentu tiek paziņ, klasificēti kā slepeni. Uh, un, nu, ja ir kāds dokuments, lūk, uz ko minēt atsauc, tad vesela jūra dokumentu līdz ar to arī tiek iekļaut tajā pašā klasifikācijām. Un tad šis nākamais, ko jūs runājat, šis milzīgi monstruozais jautājums par to, kādu kontroli izdara dokumentus sagatavotājs eh, šo dokumentu jau klasificēdams. Der jāņem vērā visas ieinteresās puses. Domāju, jā, tas jautājums ir jāskata tieši tai kontekstā, kurā notiek regulas pārskatīšana. Paldies! Helēna, lūdzu! Arī pavisam īsi lūdzu. Paldies! Gribēju arī izteikt divus komentārus. Pirmām kārtām paust šīs vēlreizējās bažas par to, kā tiek definēts dokuments, respektīvi tā, tā ir mm, ierakstīt informāciju, piemēram, elektriskā datu bāzēs, nu vai tad tas arī ir dokuments, nu un kā notiek šī nodrošināšana attiecībā uz atbilstību starptautiskiem standartiem, un tad šis Creative Commons pieeja, ko jūs minējāt vidas aģentūrā, arī tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai informācija, kas tiek iegūta, lai to sabiedrība var arī izmantot. Uh, Un šķiet, ka jūsu veiktais šeit tiešām ir kaut kas tāds, kas varētu kalpot kā parākus. Paldies, Helēna! Šķiet, ka nebija nekādu jautājumu, nav nepieciešama tieši reakcija, tie bija tikai tādi komentāri. Vēl mums ir trīs ar pus minūtes noslēguma piezīmēm no visiem šiem trim referentiem, kas piedalījāmies. Haidī Hautala, protams, ir referente eh, ikgadējiem ziņojumam par regulas īstenošanu tad regula 1049. Un Jātenmankī kundze kopā ar mani ir līdzreferents strādājot pie regulas pārskatīšanas ziņojumu. Gribu jūs informēt, ja jūs to nu nezinātu, notiks arī preses konference par šo jautājumu. Un par šī rīta uzstāšanos tas būs pulkstens 1.30. Jā, tieši tā, 1.30, ja parastajā vietā, Un būtu kļūdaini no manas puses nepateikties sekretariem un darbiniekiem, kas īstenojuši milzīgu darbu, lai šo uzklausīšanu padarītu par iespējumu. Un liels paldies tāpat arī politisko grupu sekretariātiem un darbiniekiem un deputātu darbiniekiem. Un tāpēc gribu jums tādā ierastajā veidā parādīt viņiem uh, savu pateicību, viņiem aplaudējot. Mans noslēguma piezīmes ir pavisam vienkāršas un lakoniskas. Tie, kas teica, ka pārskatīšana un pārstrādāšana attiecībā uz pēdējo priekšlikumu ir kaut kas tāds, kas ir vajadzīgs, un mēs esam par to sprieduši jau daudzus gadus. Tie, kas to neredzēja, tad tieši šīs dienas pārskatīja pārstrādāšanas apspriešanā noteikti redzēja, ko tas nozīmē un cik ļoti liels izmaiņas līdz nes šī Lisabonizācija, un ar to vien nepietiek. Un, ja nekas nemainītos šai domā, tad tas būtu vienkārši tāds pliķis demokrātijas sejā. Un tālāk došu vārdu Jātenmākie kundzei viņas noslēguma vārdiem. Thanks, Michael. Lielas paldies, Michael. Nu, nedomāju, ka man vairs ir palikuši kādi īpaši viedi vārdi, ko jums paust šorīt. Bet divus komentārus gribēju izteikt. Domāju, ka darba vēl ir ļoti daudz, lai nonāktu pie reāls demokrātijas un pie reāls pārskatāmības Eiropas Savienībā. Un otrs komentārs, kas varbūt ir nedaudz eh, palīdzīgāks, lūdzu visiem labu apetīti. Paldies, saka priekšādātājs. Haidī, lūdzu. Es domāju, ka šī uzklausīšana bija to vērta. Es domāju, ka mēs referenti kā komanda noteikti guvām ļoti daudz jaunu ideju, jaunu perspektīvu jautājumam, pie kā jau esam strādājuši ilgi, kā jau Maikls teica, es vēlētos, jā, sīkāk skatīties arī īstenošanas praksē. Un šai jomā, jāsaka, šī joma ir ārkārtīgi plaša, ir tik ļoti daudz atsevišķu gadījumi, nu, piemēram, pilsonisko eh, organizāciju pieprasījumu gadījumu, kad viņas ir pieprasījuši dokumentus, saņēmuši nu, atteikumu uz kādiem pamatiem, kādi bijuši apstiprinošie pieprasījumi kā process ir turpinājies, kā tas tālāk nonāks līdz ombudam vai tiesai. Tās visas ir lietas, kas varētu nodrošināt mums vēl papildus informāciju, tā lai mēs varētu nākt klajā ar priekšlikumiem, kas ļautu uzlabot regulu. Un to, kādā veidā šī regula tiek īstenot. Nu, protams, tas ir tiešā veidā saistīts arī ar to, kā mums izdosies pilnībā īstenot Lisabonas līguma noteikumus. Nu, katrā ziņā noteikti tagad vairāk apzinos, kā aizkavēšanās, kas notiek ar pieprasījuma izskatīšana rada ļoti nopietnas problēmas, to dzirdējām no vairākiem, un arī šīs trešās puses jautājums ir pilnīgi noteikti jārisina, jo tiešām apkaunojoši, ka nu jau gadu desmitiem mēs risinam un risinam un nevaram atrisināt vienu un to pašu jautājumu. Dalību valsts izliekas, it kā viņas nemaz nebūtu daļas no Eiropas Savienības un Eiropas Savienības iestāžu sastāvdaļa. Tas tiešām ir apkaunojoši un tracinoši. Un Mums ir jānonāk pie šī risinājuma pilnīgi noteikti. Varbūt jādara tas, ko ombuds ierosināja, ka šie izņēmumi, kas e, ir noteikti nav pietiekami šauri definēti, mums jāmēģina to definīciju padarīt šaurāk, specifiskāk. Šos jautājumus vēl pētīšu, skatīšos arī, skatī, pētīšu arī jautājumus par starptautiskajiem dokumentiem. Ļoti priecājos dzirdēt Eiropas ārējā rīcības dienesta viedokli, jo varbūt mums šeit būs pilnīgi jaunas iespējas eh, atvērt ārējās attiecības publikai. Aģentūras, eh, jā, pievērs uzmanību, ka jaunās aģentūras šķiet ļoti atklāti eh, dalās ar saviem dokumentiem, piemēram, Frontex Un jūs taču bijāt arī daļa no informācijas darba grupas padomā, vai ne tā? Tā kā es domāju, jūs tiešām spējat nodrošināt šo uh, atklātību, atvērtību. Jā, vienmēr ir tā, ka Somijai un Zviedrijai ir bija piekļuve dokumentiem. Pirmais tiesība akts jau 1748. gadā. Uh, Un tas tiešām eh, nu, būtu princips, kas būtu beidzot jāpārņem arī Eiropas iestādēm. Tātad Frontex, Eiropa un citas iestādes. Pie šiem jautājumiem mums jāatgriež, jāatgriež arī pie jautājuma par datu bāzēm, bet kopumā es uzskatu, ka Lisabons Izņēmumi pilnīgi noteikti ietver tās situācijas, ko jūs aprakstījāt. Neviens jau nevēlas kaitēt Eiropolu izmeklēšanas darbībām vai to ap, traucēt, nē, bet tāpat laikā mums taču ir tiesības zināt, kas tad ir Eiropola domu gājiens. Paldies, Līdzrenkunds, par jūsu iecietību, uzgaidot mans uzstāšanās beigas. Priekšādātājs turpina un saku paldies arī tulkiem un saka, lūk, es gribētu noslēgt to visu nu pat publicēto nolēmumu vienā no uh, informācijas pieprasīšanas lietām, jāsaka arī padomē, te ir laba, eh, labs vērtējums. Tātad, ja nostāja publikācija notiek, tad viņu prāt tas varētu radīt samulsumu, saka padomas pārstāvis. Un viņš pieminē, piemetina, ka lūk, Kā gan padome var būt patiesa un atklāta, ja tai nemitīgi būs jābaidās, ka tās apsvērums par šiem jautājumiem varētu publicēt? Nu, tāds bija padomas pārstāv izteikums šajā tiesas lietā. Nu, jā, nu tik daudz par atklātību. Liels paldies un lai mums visiem liels pēcpusdienu!